Possiamo iniziare la nostra riunione. Madāmie kolēģi, lūdzu apsēdieties tā, lai mēs varētu sākt sanāksmi. Kā parasti mums laika nemaz nav tik daudz, tāpēc eh, sāksim apstiprinot darba kārtību. Es gribētu pielikt šeit eh, kādu punktu. Tas attiecas uz desmito darba kārtības punktu Šorīt mums bija diskusijas. Tās notika cilvēktiesību apakškomitejā. Un eh, Hautals kundze, kura ir eh, atbildīga par eh, Eiropas Savienības politiku attiecībās cilvēktiesību aizstāvjiem, viņa ir ieteikusi, ka šo pēcpusdienu viņas ziņojumu nevajadzētu izskatīt. apakškomitejā, cilvēktiesību apakškomitejā bija jau plašas diskusijas par šo jautājumu un ir panākta visnotaļ plaša vienošanās par viņas sagatavoto tekstu. Šo tekstu vairākums atbalst, atbalstīja. Un uh, tāpat ir sagatavot arī kompromisa grozījuma balsojumam. Bet, ja kurā gadījumā došu vārdu Holtals kundzei, lai viņa paskaidrotu šo savu viedokli. Diemžēl nav pieejams tulkojums vācu valodā, komentārs no zāles. Varbūt mēs varētu kaut ko e, labot, kaut ko darīt šajā sakarā, jo vācu valoda galu galā ir viena oficiālajām valodām, bet šķiet, ka problēma jau ir atrisināta. Hautals kundzei vārds. Diemžēl runātāja runā pārāk tālu no mikrofona, un viņa nav saklausāma. Priekšsēdētāji. vēlējos vienkārši paust savu nolūku šajā sakarībā. Es domāju, ka par šo ziņojumu mums ir jādiskutē, bet šīm diskusijām nevajadzētu notikt šodien. Apakškomitejā mums jau bija plašas debates par šo jautājumu, un īstenībā viss bija viensprātis. Taču ir iesniegti 117 grozījumi, kas e, ir iesniegti ar nolūku uzlabot ziņojuma kvalitāti. Mani kolēģi ir cītīgi strādājuši pie šiem e, grozījumiem, un tāpēc es domāju, ka prātīgākais būtu vienkārši uzreiz balsot mūsu nākamajā šīs komitejas sēdē. Es vēlētos arī piebilst, ka komisija ir eh, paudus viedoklī, ka tā ir ļoti ieinteresēta šajos grozījumos, vismaz daļa no šiem grozījumiem komisijai šķiet pieņemami. Un eh, tādējādi šis ziņojums varētu tikt pieņemts eh, jūnija plenārsēdē, un mēs varētu apspriesties par to mazliet vēlāk. Ļoti labi, tātad, ja visi piekrīt, tad mēs varētu akceptēt šo Hautaus kundzes priekšlikumu. Tas nozīmē, ka desmitais darba kārtības punkts tiek svītrots no šīs dienas darba kārtības. Šo jautājumu mēs apskatīsim kādā citā sanāksmē, iespējams nākamajā sanāksmē. Man ir arī daži priekšsēdētāji paziņojumi par mūsu sanāksmi laika grafiku. 14. trešdiena 6. vakarā ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar ANO ģenerālsekretāra vietnieku. Viņš ir atbildīgs par uh, politiskajiem jautājumiem, un mūsu apspriedas temats būs uh, konfliktu atrisināšana, iekšanās uh, konfliktu atrisināšanā, kā arī uh, mandāts uh, miera uzturēšanas pasākumiem. 15. mums ir paredzēta cita viedokļa apmaiņa ar, ar Releksa ģenerāla direktorāta direktoru, un viņš ir īpaši atbildīgs par Āziju un Latīņameriku. Uh, Un eh, ģenerāldirektors mums pavēstīs, eh, cik tālu ir eh, nokļušas sarunas attiecībā uz asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropu un Latīņu Ameriku. Tas nozīmē, ka tagad mēs varam pievērsties protokola apstiprināšanai. 23. februāra un 8. mārta sēžu protokoli. Šķiet, ka visi jūs esat saņēmuši protokola tekstus ja netiks iesniegti iebildumi, ja pašlaik netiks izteikti nekādi iebildumi, mēs uzskatīsim, ka šie protokoli ir apstiprināti. Labi, tas nozīmē, mēs varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, un tas ir piektais darba kārtības punkts - nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidu Kaukāzu. Posātkungs, lūdzu, jums dod vārdu. Es atvainojos priekšsēdētāji bet es nevaru šādā veidā strādāt. Es dzirdēju, ka jūs uh, pieteicāt uh, šo sanāksmi 14. un 15. martā. Es tagad negribētu to apšaubīt. Es atvainojos 14. un 15. aprīlis. Es uh, nevēlētos uh, apšaubīt, ka ir ļoti svarīgi tikties ar ANO funkcionāriem, taču es vēlētos teikt, ka šī tendence trešdienās un ceturtdienās, kad notiek politisko grupu sēdes, organizēt arī komiteju sanāksmes, kas notiek uh, pirms uh, plenārsesijas. Mums ir jāgatavojas uh, plenārsesijai, tāpat mums ir arī dažādi pienākumi mūsu vēlēšanu iecirkņos. Es domāju, ka šo tendenci mums vajadzētu vēlreiz izskatīt. Es uzskatu, ka mums ir pārāk daudz tādu sanāksmju, uh, Eh, kas notiek eh, ceturtdienu pēcpusdienās, un tas sakrīt ar politisko grupu sēdēm. Es domāju, ka, eh, protams, mums ir svarīgi organizēt šādas sanāksmes ar ANO, bet, nu, īstenībā mēs pat nezinām, kas notiks plenārsesijā. Labi, ņemsim vērā jūsu komentārus. Jā, es domāju, mums vajadzēs izskatīt šo tendenci. Taču šī sanāksme, ko es pieminēju trešdien, trešdien vakarā, eh, tā turpinās arī ceturtdien no rīta. Es nedomāju, ka tas sakrīt ar politisko grupu sanāksmēm. Jebkurā gadījumā mēs saņemsim vērā jūsu paustās bažas. Jā, tas, protams, nepārklājas ar eh, politisko grupu sēdēm, bet tas pārklājas ar mūsu uh, aktivitātēm mūsu dalībvalstīs, tur, kur mēs apspriežamies ar saviem vēlētājiem. Parasti politisko grupu sēdes notiek trešdienu pusdienlaikā, un pēc tam mēs braucam pie saviem vēlētājiem. Bet tagad mums ir trešdienās un ceturtdienās ieliktas vēl papildus sēdes, līdz ar to mūsu nedēļa ir pārblīvēta ar dažādām, dažādiem pienākumiem. Mēs nevaram vairs tikties ar saviem vēlētājiem. Eh, Saskaņā ar oficiālo kalendāru, ko man tikko iedeva sekretārs, ceturtdienas rītā ir paredzētas eh, komiteju sēdes. Tāda ir mūsu iedibinātā prakse. Tieši tā mēs arī strādājam. Mēs esam pieņēmuši šādu darbības, sti, darba stilu. Jebkurā gadījumā mēs ņemsim vērā jūsu komentārus Patiešām mūsu darba grafiks ir pārplīvēts ar sēdēm. Mēs eh, centīsimies paskatīties, kā nākotnē mēs varētu uzlabot šo situāciju. Taču atgriezīsimies pie piektā darba kārtības punkta, un tas ir ziņojuma projekts par nepieciešamību pēc Eiropas stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu. Mūsu referents ir Kirilova kungs. Šo jautājumu esam jau apsprieduši komitejā, tas eh, notika 26. janvārī. Bet ņemot vērā to, ka šis jautājums ir tik svarīgs, ir iesniegti 195 grozījumi, kas pierāda šī, notik, šī jautājuma sarežģītību, un uh, referentam vajadzēja apspriesties ar saviem kolēģiem. Arī enerģētikas komiteja ir nosūtījusi vēstuli kurā ir uh, izteikti vairāki argumenti, vēršot mūsu uzmanību uz dažādiem ieteikumiem. Referents vēlētos izteikt uh, kopsavilkumu kompromisa tekstā. Tāpēc uh, vairs nekavēšos un došu vārdu Kirīlova kungam, kurš pastāstīs mums par pašreizējo situāciju attiecībā uz kompromisa grozījumiem, ko viņš ieteiks komitejai. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām es vēlētos uzsvērt šī ziņojuma galveno ideju. Tas attiecas uz lielāko Eiropas Savienības lomu šajā reģionā. Tas atzīst arī nepieciešamību, ka ir vajadzīgi konkrēti elementi jauna Eiropas Savienības stratēģija Dienkaukāzā. Es vēlētos teikt, ka jums ir taisnība Interese par šo ziņojumu bija ļoti liela, tika iesniegti vairāk nekā 300 grozījumi. Mums bija patiešām daudz darāmā, taču pirmkārtām es gribētu paust savu pateicību visiem kolēģiem, kas iesniedza šos grozījumus un kas deva savu ieguldījumu. Īpaši vēlētos pateikties par konstruktīvo sadarbību ar ēnu referentiem. Šī, šis ēnu referentu atbalsts ļāva mums iekļaut eh, ziņojumā, ļāva mums iekļaut kompromisa grozījumus lielāko daļu no šiem uh, iesniegtajiem grozījumiem. Esam sasnieguši, es panākuši vienošanos par 34 kompromisa grozījumiem, kas aptver lielāko daļu no kolēģi iesniegtajiem grozījumiem. Bet eh, bija arī tādi grozījumi, kurus mēs nevarējām akceptēt. Un tas uh, bija saistīts ar ziņojumā neutralitāti un objektivitāti, kur mēs vēlējāmies saglabāt. Daži no šiem grozījumiem izjauktu labo līdzsvaru, un, kā jūs zinat, šis līdzsvars ir visnotaļ delikāts. Vairākos aspektos ir īpaši runa par Krievijas un Gruzijas konfliktu un Kalnu Karabahas konfliktu bez šiem kompromisa grozījumiem tiks iesniegti arī, tiks pieminēti arī vairāki mutiski grozījumi, kam ir vairāk tehniska daba. Kā jau jūs eh, minējāt, mums ir arī ITRE komitejas eh, vēstule par šo ziņojumu, un šodien mēs to spriedām ar ēnu referentiem. Mēs esam ieteikuši četrus kompromisus, balstoties uz šiem diviem atzinumiem, un eh, šie kompromisa grozījumi tātad būtu jāiekļauj ziņojumā. Uh, Mēs ļoti labi saprotam, ka šīm trīs valstīm vēl ir tāls ceļš ejams līdz demokratizācijai un līdz tam, lai tās adaptētos Eiropas vērtībām. Taču tās atzīst šo, šī mērķa nozīmīgumu un tās cenšas tuvināties Eiropas Savienībai ar dažādām strateģiskām politikām, piemēram, austrumu partnerība. Šajā ziņojumā ir iekļaut arī kritika kā arī ir iekļautas rekomendācijas dažādām ekonomiskām un demokrātiskām reformām šajās trīs valstīs. Taču es vēlētos vēlreiz atkārtot. Mēs eh, neesam pievērsuši pietiekami daudz uzmanības šai Eiropas Savienības stratēģijai. Es nevēlētos, lai šis ziņojums izskatās kā progresa ziņojums. Šie divi konflikti, Kalnu Karabahas eh, konflikts un konflikts Gruzijā, uh, vēl ar vienu ir lielākais šķērslis Dienvidkaukās reģiona stabilitātei un uh, tā ilgspējīgai sociālajai un ekonomiskai attīstībai. Tieši tāpēc šajā ziņojumā esmu uzsvēris šos divus konfliktus un uh, esmu uzsvēris, cik uh, svarīga ir Eiropas Savienības loma šo konfliktu atrisināšanā. 2008. gada Krievijas Gruzijas karš parādīja, ka tā saucamie iesaldētie konflikti varētu atkal parādīties un uh, mums trūkst tehniskās apņēmības risināt šādu veidu konfliktus. Tas uh, pierādīja arī, ka projekti un investīcijas šajos reģionos ir visnotaļ apdraudēti un ir apdraudēti arī enerģijas piegāde Eiropas Savienībai. Diemžēl tieši šī kara dēļ Eiropas Savienība saprata, ka tai ir jāspēlē aktīvāka loma šajā reģionā, it īpaši, ja runa par konfliktu novēršanu un konfliktu uh, vadību. Tas attiecas it īpaši uz Kalnu Karabahas konfliktu, kur Eiropas Savienība īstenībā vispār nav piedalījusies. Tā vienkārši ir uh, paudusi atbalstu Mīnskas grupas darbam. Manuprāt, ar to nepietiek, ja Eiropas Savienība apzinās un vēlas attiekties nopietnāk pret tās jaunajiem pienākumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu. Šie starptautiskie mm, sarunu vedēji, ko abas puses ir akceptējušas, neiz, neizraisa nekādas pretrunas. Te ir runa par šī reģiona stratēģiju, un es ceru, ka es saņemšu šīs komitejas atbalstu, lai mēs varētu veicināt Eiropas Savienības lomas palielināšanos šajos konfliktos un šajā reģionā. Pateicamies cienījamam referentam Kirilovkungam. Un tagad vārds Brizaģits kundzei. Viņa ir uh, Eiropas Tautas partijas ēnu referente. Paldies, priekšēdētāji. Es arī vēlētos teikt, ka atbalstu referentu mums ir bijusi ļoti laba sadarbība. Šeit uh, nav runa tikai par uh, sadarbību ar referentu, bet arī ar ēnu referentiem. Mēs esam sagatavojuši kompromisu priekšlikumus, esam iesnieguši apmēram 30 šādus kompromisu priekšlikumus, kas bija absolūti nepieciešami, jo kopā bija iesniegti apmēram 300 grozījumi. Eh, sekretariāts strādāja ļoti daudz un arī ātri reaģēja. Es vēlētos teikt, ka šeit ir runa par Eiropas Savienības stratēģiju. Šis ziņojums tātad ir par stratēģiju. Mēs vēlamies definēt, kāda tad ir šī stratēģija Eiropas Savienības stratēģija. Un mēs esam centušies arī izvairīties no dažādām ekstrēmām nostājām. Mēs vēlamies šeit sagatavot kopēju nostāju attiecībā uz visu šo reģionu. Mēs nevēlamies šeit izdalīt atsevišķas šo, šo konfliktu daļas vai arī vērsties tikai atsevišķi pret konkrētām valstīm. Tautas partijas grupa cenšas uh, labāk definēt Eiropas Savienības lomu, piemēram, brīvajā tirzniecībā, kas mums ir ļoti svarīga. Ko tad īsti nozīmē šī brīvā tirzniecība ekonomikas attīstībai šajos reģionos? Mēs esam domājuši arī par bēgļu atgriešanos. Šeit vēl ar vien nav nekādas skaidrības, kas notiks ar bēgļiem, kad viņi atgriezīsies eh, šajā reģionā. Arī vēlēšanu novērošana mums šķita ļoti nozīmīgs temats. Mēs eh, gribējām domāt par to, kādu atbalstu mēs varētu sniegt, lai varētu organizēt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, kas uh, tiktu organizētas cauredzamā veidā. Vienīgais punkts, kur uh, mēs kritizējām konkrētas personas vai konkrētas valstis, Un šeit ir runa par eh, dažādām politiskām grupām un arī par eh, brīvu viedokļu paušanu. Mums šķita, ka šī nostāja valdībā ir eh, tik dziļi iedibināta, ka mēs patiešām varam teikt, ka mūs šī situācija neapmierina. Tāpat arī tiks iesniegti vairāki mutiski grozījumi. Tautas eh, partijas grupa ir iesniegusi 24. grozījumu, šeit runa par Eironest. Tā ir, ru, te ir runa par eh, datuma noteikšanu martā, bet nu pašlaik ir jau aprīlis, un tieši tāpēc mēs iesniegsim mutiskus grozījumus, lai šo datumu svītrotu, jo galu galā šis datums jau ir pagātnē. Es domāju, ka to visi varēs atbalstīt. Un tad eh, E, tautas partijas grupā vēl bija kāda problēma, proti tas ir 30. E, kompromiss e, grozījums. Te būs balsojums divās daļās, un otrajā daļā ir runa par Melnās jūras savienības izveidošanu. Šeit mums vajadzēs balsot atsevišķi. Tad, tad daži grib balsot tikai par pirmo daļu, citi savukārt tikai par otro daļu. Esam runājuši arī citām politiskajām grupām, un tās ir piekritušas šai tautas partijas grupas nostājai. Paldies, Imprezīšas kundze, un tagad vārds Lunačekas kundzei, kas ir referenti no, uh, referenti no zaļās partijas. Priekšsēdētāja kungs, es arī gribēju sākumā pateikties. Uh, referentam un sekretariātam un arī ēnu referentiem par eh, lielo darbu, ko viņi ir ieguldījuši šai ziņojumā. Es arī varu atbalstīt referendu ierosinājumu šī ziņojuma tekstam un arī attiecībā uz kompromisu grozīmēm. Es piekrītu tam, ko iepriekš sacīja mani kolēģi. Mēs gribējām izveidot kopīgu stratēģiju visam reģionam un eh, gribējām paraudzīties, ko Eiropas Savienība var darīt, lai stiprinātu savu lomu vairākās. Uh, jomās. Un mēs arī atzīstam, ka visās trijās valstīs ir līdzīgas problēmas, piemēram, plašsaziņas līdzekļu brīvība. Mēs mēģinājām te pieminēt dažas problēmas, taču negribējām te sīk izvērsties sīkā izklāks, izklāstā. Un te arī runa par cilvēku tiesību pār, pārkāpumiem, cilvēku tiesību aizstāvju uh, ierobežošana, tas, kas notiek parlamentā un arī ārpus parlamenta pilsoniskās sabiedrības loma, dažādu minoritāšu, seksuālo vai nacionālo minoritāšu apspiešana. Nu, te ir dažādi līmeņi eh, ša, šīm problēmām visās trijās valstīs, bet galvenais, ko mēs gribējām panākt, bija paraudzīties, ko Eiropas Savienība var darīt, lai stiprinātu viedokļa paušanas brīvību plašsaziņas līdzekļu brīvību. Un eh, te, protams, mums ir jāskatās, kā mēs varētu līdzsvarot šo te pīrādziņu un pātadziņas eh, pieeju. Mēs gribam turpināt tuvināšanās procesu, tuvināt šīs valsts Eiropas demokrātijai, Eiropas vērtībām, taču tai pašā laikā mēs gribam arī sniegt atbalstu šīm valstīm, ka tām tas ir vajadzīgs. Un viena no lietām, ko es gribētu sacīt, kas man eh, ir palikusi prātā. Pagājušajā nedēļā es biju Gruzijā ar mūsu delegāciju, un e, mēs paskatījāmies šo administratīvo robežu starp e, Dienvidosetiju un e, Gruziju, un mēs runājam ar pārstāvjiem, un katrā ziņā skaidrs, ka Eiropas Savienība ir klāt Eh, Gruzijas pusī, bet mums ir jādomā arī par citiem konfliktiem, kas tur pastāv, un tur vienkārši valda stagnācija. Mums eh, vismaz jādomā par to, ka cilvēkiem jāturpina dzīvot. Vairāk kā 200 tūkstoši cilvēki devušies prom no Gruzijas pēc šī kara. Uh, vai kara laikā, un tāpēc es domāju, ir svarīgi, lai ziņām arī tas atainotos. Un vēl es gribētu runāt par eh, pāris kompromisu grozījumiem, tie ir jūsu priekšā. Es esmu priecīgi par to, ka mēs esam vienojušies par 27. kompromisu grozījumu, 26. grozījumu, tūks atvainojos. Un te ir runa par eh, dažādu valstu aizsardzības izdevumiem te nu nav runa par to, ka vienkārši mēs uh, ignorētu saspīlējumu, kas pastāv starp šīm valstīm. Un vēl viena lieta, kuru mēs pieminējām, tātad uh, aizliegums uh, Jutelsat kanālam, tas ir Eiropas Savienības uh, kanāls, uh, sniegs savus pakalpojumus eh, Krievu valodā, un tas nozīmē, ka krieviski runājošie um, um, iedzīvotāji Gruzijā nevar uh, klausīties ziņas savā valodā no Eiropas Savienības, bet kā tikai viņam jāvērš pie Dienvidosetijas uh, televīzijas kanāliem. Un te es gribētu arī sacīt uh, kaut ko par sesto mutisko grozīmu, un te es nu pat vienojos ar referentu. Es gribētu, lai pirmajā daļā būtu runa par uh, valsts stratēģiju saistībā ar okupētajām teritorijām no valsts puses. Un otru šī grozījuma daļu mēs sagatavosim tā, lai par to varētu vienoties uh, plenārsēdē. Tātad uh, rīt mēs balsosim tikai par pirmo daļu. Un vēl ir viens jautājums, tas ir par enerģētiku, par situāciju šai jomā, konkrēt šīm valstīm. Uh, bet arī, protams, um, enerģi, enerģijas piegāde Eiropas Savienībai. Jautājums ir šāds, ko Eiropas Savienība var darīt, lai stiprinātu šīs industriālās valstis, kas grib izvērst demokrātiskas reformas mierīgā ceļā, izvēršot arī mm, ekoloģiski ilgspējīgu ekonomiku reģionā. Paldies, Lunačikas kundze, priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir Nikolai Kungs, kurš ir eh, ēnu referente. Eh, Nikolai Kungs, kas ir ēnu referente. Eh, jā, šeit kompromis ir daudz, un tas nozīmē, ka ir tiešām bijusi liela sadarbības ar politiskajām grupām. Lielākā daļa no grozījumiem, kurus ir uh, Eh, lūgus mūsu grupu ir atainojušies šeit kompromisa grozījumos. Un mēs gribam, lai visam reģionam tiktu izvērst vienāda attieksme. Un tas tad varētu būt eh, viens eh, sadarbības projekts, kas veicinās sadarbību gan mm, militārā ziņā, gan arī sadarbības pār reģionā vairākās jomās starp šīm valstīm. Un, protams, eh, arī diplomatiskās attiecības starp eh, šīm valstīm um, arī šeit ir ļoti pozitīvas eh, politisko attiecību kontekstā. Mēs uzskatām, ka bija ļoti pareizi šeit īpaši izcelt human, humano aspektu, jo tā ir Eiropas uh, aizmirstā iedzīvotāja daļa šie cilvēki ir pārvietojušies. Te ir runa par apmēram 250 tūkstošiem personu, šī, kas ir pārvietojušās attieci, no, no teritorijām, kas tika okupētas pēc Kalnu Karabahas konflikta. Un, protams, ka te ir arī citi jautājumi - mediju brīvību un cilvēku tiesību. Protams, mēs balsosim par šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Nikolai kundze, saka priekšsēdētājs. Un tagad mēs uzklausīsim mūsu pirmo priekšsēdētāju vietnieku. Un ēnu referentu provēras kungu. Paldies! Es arī gribētu pateikties referentam par viņu labo darbu un arī darbiniekiem un sekretariātam, kas arī ir snieguši savu ieguldījumu. Grozījumi ir ļoti daudz. Mūsu komentāri ir tajos iekļauti, un pavisam īsi es gribētu izteikties, vērst jūsu uzmanību uz diviem aspektiem. Pirmkārt, šī parlamenta stratēģija, pie kuras mēs pat labāk strādājam, šī partnerība, austrumu partnerība, Figinin kungs ir galvenais šai jomā, un e, šis ir pirmais e, solis pilsoniskajā sabiedrībā. Ne tikai ekonomiskā ziņā, bet te ir runa par, e, par sešām dalībvalstīm, kas gribētu sadarboties tā, ka te ir Eiropas parlaments no vienas puses, un tad sešas valsts no citas puses. Te ir arī runa, protams, par Grūziju, un Azerbaidžānu. Protams, ka šajās valstīs situācija ir ļoti grūta. Šīs partnerības mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vērtības un arī palīdzēt valstīm, šīm, šī reģiona valstīm no otras puses. Taču tas vēl nav viss. Mēs gribam arī veicināt sadarbības ar šīm sešām valstīm, un tas ir ļoti grūti, jo konflikti turpinās. Tas, piemēram, attiec uz Kalnu Karabahu un arī traģiskā situācija Grūzijā. Un es domāju, ka mūsu pamatu uzdevums ir veicināt šo konfliktu mierīgu atrisināšanu. Mums ir jārīkojas tā, lai mēs mazinātu saspīlējumu starp uh, ies, konfliktā iesaistītajām valstīm. Tas attiec uz uh, tātad konkrēti Kalnu Karabahas konfliktu Azerbaidžānu un Armēniju. Un tas nozīmētu arī to, ka mums ir jāveicina drošības situācija un jānodrošina, ka bēgļi var atgriezties e, viņu sākotnējās dzīves vietās. Bēgļi ir izklīduši pa visu pasauli. Nu, un e, nopeikumā es gribētu sacīt, ka mums ir jāatgādina vēlreiz, teritorijas, konkrētās valsts teritorijas integritāti. Tā ir neaizskarama un tā nav maināma, nu katrā ziņā ne ar militāriem līdzekļiem. Jūs nevarat mainīt robežas, jūs nevarat tās pārvirzīt un pēc tam gaidīt, ka šīs te mainītās robežas tad būtu uzskatāms par eh, pamatotām un paliktu uz visiem laikiem. Tā ir, eh, tas ir saskaņā šāds ieskats, kas tas nebūtu iespējams, ir saskaņā ar eh, Eiropas Savienības viedokli. Un nobeigumā es domāju, pilsoniskai sabiedrībai būtu jā, jāpiešķir lielāka loma finansējuma ziņā. Šai stratēģijai ir jāatbalsta arī politiskā stratēģija, un vēlreiz es gribētu sveikt referentu un arī darbinieks, kas viņam palīdzēja. Paldies, prie, priekšstādātāji! vietnieks eh, Provera kungs. Lūdzu, Broka kungs. Priekšsēdētāji. Man ir pavisam nedaudz piezīmes attiecībā uz uh, eh, Kirilova kunga ziņojumu. Es gribētu būt pateikties viņam par viņa gatavību gatavot šos uh, kompromisa grozījumus. Mums uh, nevajadzētu atkārtot, man nevajadzētu atkārtot to, ko Ibris Gadžikas kundze jau minēja mūsu politiskās grupas vārdā. Es domāju, ka mums ir svarīgi domāt par uh, Eiropas partnerību šām valstīm mums vajadzētu dot uh, perspektīvu šīm valstīm. Varbūt esmu šeit kaut ko nepareizi izlasījis, bet šķiet, ka mēs pārāk daudz runājam par atsevišķām valstīm un par Eiropas Savienības attiecībām ar šīm konkrētajām valstīm. Mēs nerunājam pietiekami daudz par attiecībām starp šīm valstīm savā starpā. Varbūt uh, eh, Kirilova kungs varētu ņemt vērā vēl vienu teikumu pirms balsojuma, jo uh, šādas problēmas uh, parādās ne tikai Austrum partnerībā, bet arī Vidusjūras partnerībā. Uh, Tad, kad parādās šāda vēlme politiski sadarboties, tad mums ir jāstiprina gan ekonomiskās, gan politiskās attiecības. Mums ir jādomā par izaugsmas rādītājiem, kas ir vajadzīgi ekonomikai, un tos nevarēs sasniegt tikai ar divpusējām attiecībām ar Eiropas Savienību. Tieši tāpēc ir jāstiprina arī tirzniecība savā starpā. Uh, jo bieži viena šī uh, sadarbība notiek tikai ar Krieviju, jo galu galā šīs valstis visas ir piesaistītas uh, centrālajai Krievijai. Bet uh, te ir runa arī par Eiropas Savienību, kas stāv otrā pusē, un ar šādām divpusējām attiecībām vienām pašām nepietiks. Un varbūt rītdien kompromisa priekšlikumos jūs varētu arī norādīt uz šādu iespēju. Galu galā tā ir austrumu partnerība, tas ir instruments, kas uh, mums ļauj veicināt šo ekonomisko sadarbību. Te ir arī runas par brīvās tirdzniecības zonu, par sarunas par brīvās tirdzniecības zonu. Šeit nav runa tikai par Azerbaidžānas, Armēnijas vai Grūzijas divpusējām tirdzniecības attiecībām ar Eiropas Savienību. Ir jānodrošina, lai šādas attiecības būtu arī šo trīs valstu starpā. Mums vajadzētu tad eh, rītdien par to arī tā skaidrāk parunāt. Lielas paldies! Sinorevole Brok. Paldies, eh, Broka kungs. Svobodas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos eh, ko pavisam īsi piebilst. Es gribēju arī runāt par to pašu, ko tikko teica Elmārs Broks. Bijām tikko pirms dažām dienām Gruzijā un eh, tikāmies arī ar, ar Armēnijas un Azerbaidžānas pārstāvjiem. Viens no pārstāvjiem teica, ka reģionālā sadarbība ir eh, tāds koncepts, ko mums vēlas uzspiest Eiropas Savienība. Es gribētu teikt, ka šī reģionālā sadarbība ir viens no priekšnosacījumiem, lai šīm valstīm eh, nākotnē klātos labāk, gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā. Es domāju, ka mums vajadzētu rast tā vajadzīgo formulējumu. Es eh, zinu, ka šodien Azerbaidžāņiem un Arbēņiem teikt, ka viņiem ir savā starpā jāsadarbojas, ir pārāk daudz. Bet bez šādas reģionālas sadarbības, ja mēs ne, nedaudz noliekam malā šo strīdu sābolu Kalnu Karabahu, ja runa par dažādām tirzniecības zonām, ja runa par kultūras jautājumiem, mēs taču zinām, ka uh, Dienvidkaukāza delegācija šajā parlamentā ir uh, centusies dažādos veidos veicināt šo kultūras sadarbību ar dažādiem koncertiem un tā tālāk. Mums vajadzētu rast tādu formulējumu, kas ļautu pateikt, ka reģionālā sadarbība ir ļoti būtiska Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai visam šim reģionam. Tas ir ļoti būtiski arī politiskajai un ekonomiskajai stabilitātei šajā reģionā. Ja mēs to varētu vēl pieminēt, iekļaut šādu formulējumu, tad tas būtu ļoti labi. Paldies, Svobodas kungs. Kirilova kungs. Varbūt es tāpat kā citi varētu jūs uzslavēt un sniegt jums iespēju izteikties. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribētu paust savu pateicību visiem kolēģiem, kas izteicās gan tiem, eh, tiem, kas atbalstīja mani un arī par labajām idejām, ko viņi sacīja. Es gribētu pateikties arī sekretariātam par ļoti efektīvo palīdzību, ko es sniedzu no viņiem. Un sākumā es aizmirsu pateikties daudzām nevalstiskajām organizācijām, kuras zinādams, ka tiek izstrādāts šāds ziņojums, izrādīja iniciatīvu un sniedza savu ieguldījumu. Un patiesībā daži Mm, teksta variants šeit nāk no šīm nevalstiskām organizācijām reģionā. Un vēl es gribētu sacīt, ka es gribētu apstiprināt mm, saistībā ar to, ko sacīja Lunačekas kundze. Mm, būs tātad papildu mutiskais grozījums. Es katrā ziņā pieņemu to, ko viņa sākotnēji sacīja, jo, protams, Uh, Šī stratēģija, protams, jau ir pieņemta. Un vēl es gribētu komentēt uh, to, ko sacīja Proveras Broka kungs un Svobodas kungs. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka reģionālā sadarbība ir vitāli nepieciešama. Ne tikai tāpēc, lai uh, sekmētu ekonomisko attīstību, bet vispār, lai nodrošinātu stabilitātes gaisotni, lai veicinātu saskars starp cilvēkiem un ļaujiet sacīt no savas pieredzes. Pagātnē tas iesākums bija tāds ļoti lēns, pat grūzīni mēdz sacīt, jā, jā, Bet mēs vispirms gribētu nodarboties ar eh, tā, to jautājumu risināšanu, kas mums palīdzētu veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības valstīm. Nu, mūsu reģionās tas nav tik svarīgi. Mums šistu loģiski, ka Azerbaidžānai un Armēnijai būtu jāsadarbojas, bet tas nav tik vienkārši. Eh, Proveras kungs jau minēja šīs ar varu okupētās teritorijas Es uh, atbalstu visus uh, grozījums saistībā ar brīvo, brīvās tirniecības nolī, nolīgumu, saistībā arī ar to, ko sacījies zāļie un es labprāt arī atbalstīšu citus grozījumus plašākā mērogā, taču šeit ir ļoti svarīgi. Es domāju, mums te ir tiešām aktīvi jāiesaistās šai procesā. Mums ir jādod galvenais izējas punkts Kalnu Karabahas konflikta risināšanai. Es zinu, pagājuši, ka daudz soļi tiks pār taču rezultāts mēs vēl neesam pieredzējuši. Katrā ziņā tur ir eh, okupētās teritorijas pie Kalnu Karabahas, un mēs gribējām izstrādāt koridoru, kur varētu lietot gan Armēniju, gan Azerbaidžānu. Un vienošanās gandrīz tiktu panākta. Taču tomēr tā panākta vēl nav, un tas ir tiešām satraucieši, jo es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka eh, Kalnu Karabahs eh, beigu status ir jāatstāja pašvalsteņā, taču abi prezidenti, Armēnijas un Azerbaidžāns prezidenti, jau ir tikušies. Ja mēs varētu mazliet šo procesu pātrināt, dot tādu impulsu, uh, tad varētu izvērsties laba sadarbība. Un Eiropas Savienība, protams, te varētu darīt daudz, un tad eh, arī situācija šajā reģionā būtu pavisam citādi. Protams, tas arī nāktu par labu enerģētikas nodrošinājumam, transporta plūsmai un tā tālāk. Bet mums tiešām ir kaut kas jādara, lai sniegtu šo impulsu. Tāpēc es saku, ka Lisabonas līgumā mums ir jādod vairāk varas, vairāk pilnvaru, lai mēs varētu darboties šai virzienā. Es katrā ziņā esmu ļoti pateicīgs par visiem ierosinājumiem un par šo konstruktīvo sadarbību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Kirilova kungs. Es gribētu visiem atgādināt, ka balsojums par šo ziņojumu notiks rīt 15 pār 10. Un balsojums plenārsēdē ir paredzēts 2. maija plenārsēdē. Un tagad sestais darba kārtības jautājums - Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam un makroreģionu nozīme turpmākajā kohēzijas politikā. Milana kungs. Viņš ir referents. 39 grozījumi ir iesniegti, nu tas nav pārāk daudz mm, atzinuma projektam. Un pārunas ir notikušas uh, starp referentu un ēnu referentiem, un līdz ar to te ir arī vairāki kompromisa grozījumi. Un referents par to mums uh, tagad pastāstīs, un tagad vārds jums, lūdzu, Piemēram, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, jūs eh, jau pilnīgi pareizi atzīmējāt, ka 23. martā jūs eh, saņēmāt atzinumu projektu pirmo versiju no reģionālās attīstības komitijas attiecībā uz stratēģiju Baltijas jūras reģionam, šim te makro reģionam. Un tad arī notika pirmā viedokļa apmaiņa par šo tekstu. Tik iesniegti 39 grozījumi. Un pēdējā tikšanās mums bija pusdienu laikā ar ēnu referentiem. Eh, un tik pārstāvētas visas politiskās grupas Tādēļ mums bija iespēja atteikties no četriem kompromisa grozījumiem, kas eh, praktiski uh, pauda tekstu, kas jau bija iekļauts citos kompromisa grozījumos. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem no visām politiskajām grupām par šo ļoti konstruktīvo sadarbības garu. un es ceru, ka tas mums palīdzēs visā šajā balsošanas procesā. Paldies, Bielan kungs! Kēlam kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties kolēģim Bielanam par uh, labo sadarbības garu, un es ceru, ka Mums eh, izdevās panākt vienošanos starp dažādām politiskajām grupām par kompromisu grozījumiem. Tātad pavisam ir viņi četri. Viņi ir apmierinoši vismaz mūsu fra tautas partijas frakcijai. Taču galvenā problēma ar šo ziņojumu ir tā, ka mūsu grupai ir jādod atzinums par Baltijas jūras stratēģiju, kurai ir jābūt Eiropas Savienības iekšējai stratēģijai bet ziemeļu dimensija savukārt risina jautājums, kas ir saistīti ar ārējām attiecībām. Taču Bielēna kunga uh, uzdevums, protams, ir atspogļot mūsu ārējās attiecības arī dzen. Un es domāju, ka mēs šeit esam izvairījušies no kāda riska. Sākotnējā tekstā par uh, to, vai šī stratēģija būs veiksmīga vai nē, tas tiks sasaistīts ar mūsu ārējām attiecībām. Tas tā vairs nav. Kompromisa grozījumos ir teikts, ka tā gūs panākums, ja mēs e, izveidosim veiksmīgu konstruktīvu sadarbību ar ārējiem partneriem, un es domāju, ka tas ir ļoti labi. Tālāk mēs panācām arī apmierinošu kompromisu attiecībā uz attiecībām ar Krieviju. Es domāju, tas ir konstru konstruktīvs risinājums. Un kāda delikāta problēma, kas ir iekļauta ceturtajā kompromisā, te ir runa par finansēšanu, kā mēs finansēsim Baltijas jūras stratēģiju. Un mm, izrādās, ka komisija ir orientēta uz vairāk uz ziemeļu dimensijas veidu domāšanu. Un tā rezultātā 20 miljonu eiro, par ko parlaments cīnījās, eh, lai tie tik piešķirti Baltijas jūras stratēģijai, varētu izmantot tikai ārējo attiecību sakarā. Un ceturtais kompromiss piedāvā veidot korekcijas nākamā gada budžetā, kas attiecas uz citiem grozījumiem. Tā DPP grupa apsprieda 25. un 26. grozījumus, un mēs vienojāmies, ka ņemot vērā faktu, ka autori piekrīt mūsu kompromisa tekstam, lai uh, netiktu izteikti nosacījumi, lai mēs varētu atbalstīt 25. un 26. pantu, tad mēs piedāvāsim šeit mutiskos grozījumus par šiem uh, diviem pantiem. Paldies! Un tālāk Mirskungam vārds. Es priekšsēdājs. Uh, uh, gribu pateikt paldies uh, referendam par sadarbību, ka viņu referents no socialistu un demokrātu politiskās grupas gribu pievērst jūsu uzmanību tri, trim grozījumiem, par kuriem aicinu balsot pret. Tie ir 24, 25 un 26 grozījumi. Šos trīs grozījumus izvirzēja zinotais un viņa kolēģi no Eiropas konservatoru un reformistu grupas, un tiem pieņemt ļoti antikrieviskas raksturs. Un tie nesanākt ar grozījuma mērķiem. Šais grozījums teikt piemin, pieminēts um, Nord Stream projekts un tā kaitīga ietekme uz vīdi. Ir minētais ar Krievijas un Baltkrievijas militāras mācībai sakara ar Nord Stream projektu ir jautājums referentam. No kurim jums na, ir šāda informācija? Man liekas, tā ir tikai baumas. Varat man pa, paskaidrot eh, jums, eh, jūs, jūsu avots? Gribu atgādināt, es eh, jebkuru informāciju, atgādināt, jebkuru informāciju vajag pie, priekšā pārbaudot un tikai pēc tam rakstīt. Tas nav vajadzīgs šajā dokumentā. Ir jau panāktas vienšanas visu dalību valstu vidu par šī projekta īstenošanu. Paldies jums! Grazie, onorevole Minski. La parola. Paldies Mirska kungam un tālāk e, vārds Jātenmakī kungam. Kundzei, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties referentam un visiem kolēģiem par lielisko sadarbību. Un eh, šodien mēs tiešām būtu spējām panākt vienošanos un kompromisu un vienoties par kompromisu grozījumiem. Un tādēļ es ceru, ka mēs varam būt apmierināti. Es vēlējos uzsvērt, ka mums nav vajadzīga jauna birokrātija un kaut kādi birokrātiski veidojumi, bet mums ir vajadzīgi pavisam konkrēti sadarbības pasākumi un laika grafiks. Un es īpaši gribētu uzsvērt sadarbību vides jomā. Mēs runājām par šiem jautājumiem, un es ceru, ka mēs varam aktīvāk iesaistīt Krieviju arī šo jautājumu risināšanā, bet sadarbība mums bija laba, un paldies visiem par to. Paldies, Jātenmaki kundze. Un tālāk vārds eh, būtīja Koferkungam. Paldies, eh, priekšādātāji. Mūsu zaļo ēnu referents ir Tarāna kungs. Šodien viņš nevarēja būt klāt, un tieši tāpēc esmu eh, stājies viņa vietā, pārstāvu viņu. Es vēlētos nodot pateicību referentam, un es vēlētos arī norādīt, ka Mūsuprāt, kompromisa grozījumi ir pietiekami labi. Ja jūs mani ļausiet, tad es vēlētos atsaukties uz kolēģu izteikumiem vakardienas diskusijās. Un es gribētu parunāt par 24., 25. un 26. grozījumu. Iespējams, es šeit neturu visus aizdomās Tad, tad es nepiekrītu šīs politiskās grupas ieteikumiem, taču es nedomāju, ka šie grozījumi būtu jāklasificē kā pretkrieviski. 25. grozījums ietver vārdu bāžas. Te ir runa par Nord Stream projekta īstenošanu, un pēc tam ir konkretizēts ar vārdu par vidi, tātad par vides kaitējumu. Es uzskatu, ka šī projekta īstenošana galu galā jau ir uh, fakts, bet tajā pašā laikā tas ir saistīts arī par, ar uh, bažām par uh, kaitējumu videi. Un tieši tāpēc es neuzskatu, ka šāds izteikums būtu klasificējams kā pretkrievisks. Tāpat eh, līdzīgi varētu runāt arī par 24. grozījumu. Manuprāt, šeit nav runa par pretkrievisko attieksmi. Šis fakts, kas ir iekļauts 26. grozījumā, un ja šis fakts ir paties, tad es domāju, mēs to varētu noskaidrot arī balsojumā. Es neuzskatu, ka šāda fakta konstatēšana, šāda fakta pieminēšana varētu tikt uzskatīta par pretkrievisku. Lielas paldies Butikofera kungam. Dodu vārdu Palecka kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt referentu, es vēlētos sveikt arī visus viņa līdzdarbiniekus. Es domāju, ka mēs esam sagatavojuši visnotaļ loģiskus un saprātīgus grozījumus, grozījumu kopsavilkumu. Uh, Es vēlētos arī uzsvērt to, cik nozīmīgs ir eh, Kaļiņingradas apgabals. Es domāju, ka mums vajadzētu stimulā, stimulēt eh, šī reģiona sociālo un ekonomisko attīstību, jo galu galā tas ir tāds kā pilota eh, reģions turpmākai sadarbībai ar Krieviju. Es gribētu teikt, ka š, attīstība šajā reģionā varētu darboties kā barometrs, kas norādītu uz uh, to, kādas ir attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un eh, tādējādi mēs varētu saistīties arī ar vadību Maskavā. Ņemot vērā pašreizējo realitāti, es domāju, ka ļoti noderīgi būtu izvērtēt, eh, cik tā Baltijas jūras stratēģijas īstenošana sekmēs Eiropas Savienības 2020 stratēģiju. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams iesniegt mutisku grozījumu par šo jautājumu. Grazie, onorevole. Paldies Palecka kungam. Dod vārdu Svobodas kungam. Lielas paldies priekšsādātāji. Es vēlējos pieminēt šo jautājumu par Nord Stream. Pats esmu cītīgi iestājies par Nabuko projektu, uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks projekts, bet eh, daži kolēģi saka, ka nav nekādas jēgas tagad dot priekšroku Nord Stream projektam. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr atgriežamies pie viena un tā paša jautājuma. Un te runa ir par to, vai tas ir par Krieviju vai tas ir pret Krieviski. Manuprāt, tie nav tādi kriteriji, ko šeit vajadzētu ņemt vērā. Taču šis pirmais grozījums ir formulēts tā, ka šis eh, it kā veiksmīgais projekts ir saistīts arī ar vīdes piesārņojumu, un tad es uzskatu, ka Butikofera kungam ir taisnība, tas ir tāds īsts arguments, un mēs uz, iestājāmies par cauradzamību šajā jautājumā. Taču šis formulējums ir eh, veidots tā, ka mēs eh, nepasakam šeit skaidri, ka uh, ja projekts tiks īstenots, tad būs jā, jāņem vērā arī ja tā ietekme uz vidi. Gal galā tāds ir parlamenta viedoklis, un tas ir arī pareizs. Nākamais, mēs vienmēr atgriežamies pie šiem jautājumiem par šīm kopīgajiem militārajiem vingrinājumiem. Es nevēlos šeit organizēt kaut kādus uh, militārus vingrinājumus ar Baltkrieviju. Taču vai mēs esam tos atbalstījuši vai nē, vai ir labi, ja mēs tā būtu teikoši? tad varbūt mums vajadzētu šeit iejaukties, tad šeit īsti nav skaidri pateikts, tie runa tas, šis angļu vārds allegedly. Mēs it kā vēlamies uzkraut kādam vainu, bet eh, īsti nav nekāda pamata šo vainu kādam uzkraut, un tad mēs ieliekam šo vārdu it kā allegedly. Mēs tādā veidā redam neusticēšanās gaisotni. Ja galvā šāda pierādījumi ir, tad mēs varam arī izteikt attiecīgu kritiku. Nav no jēgas šeit eh, vienkārši kaut ko spriest par kaut kādu bumbu izlikšanu Nord Stream projektam. Es domāju, ka mums vajadzētu vienkāršot šos formulējumus, jo pretējā gadījumā tie sēja tikai neusticību. Galu galā šis ziņojums ir labs, un šāda veida formulējumi to var padarīt uh, sliktu, un no tā mums vajadzētu izvairīties. Paldies, Svobodas kungam, te dod vārdu Broka kungam. Liels paldies priekšsēdētāji. Uh, šie pēdējie divi izteikumi man ļāva arī nedaudz dokumentēt situāciju. Mēs, kā Eiropas parlaments, iestājāmies par zināmiem standartiem, proti mums gal galā ir jāņem vērā ietekme uz vidi, mums ir jāizvairās no vidas piesārņojuma. Mums vajadzētu šeit atšķirt divas lietas. Tad ir formālie konstatējumi, ka viss ir kārtībā ar vidi, tagad tiek apšaubīti. Nu, tādas valstis kā Somija un Dānija un Vācija ir izteikuši šādus apgalvojumus. Manuprāt, tas īsti, te kaut kas īsti nav kārtībā. Otrs punkts. Mums ir jāatcerās, ka šī situācija var kļūt vēl sarežģītāka. Un trešais. 2008. gada 8. jūlija rezolūcijā Eiropas parlaments jau e, pauda savu viedokli mums ir jāņem vērā arī Svobodas kunga teiktais, un es varētu piebilst, ka mums vajadzētu vēl papildus tam aicināt komisiju iesniegt mums ziņojumu. Vai e, saskaņā ar 2008. gada rezolūciju tiek ievēroti šie e, vīdes politikas nosacījumi. Es domāju, ka šādā veidā mēs varētu rīkoties, un tad tas arī viss atrisinātos. Šeit ir runa par bāžu paušanu, bet es domāju, ka mums šo punktu vajadzētu likt eh, centrā. Mums vajadzētu aicināt tātad komisiju veikt pārbaudi, lai mēs redzētu, vai visi šie nosacījumi tiek izpildīti. Otra lieta ir saistīta ar šiem manevriem, ir pilnīgi skaidrs, un eh, tas jau arī tika apstiprināts, ka šie manevri ir notikuši ārpus no teritorijas. Tas par tiem tika paziņots, uh, tika ievērota visa vajadzīgā cauradzamība, un līdz ar to šie oficiālie noteikumi attiecībā uz militāriem manevriem ir ievēroti. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par citu situāciju. Bieži vien, tad, kad tiek ievēroti kādi oficiāli noteikumi, tad vienlaicīgi, neskatoties uz šādiem oficiāliem noteikumiem, NATO, piemēram, varētu veikt šādus manevrus Ukrainā. Un eh, tas tiktu uzskatīts par pieļājumu, bet tas taču absolūti tā nav. Tas attiecas uz abām pusēm. Tad abas puses eh, vēlas izdarīt savu ietekmi pretējā pusē. Tad šeit ir runa par šo vārdu it kā allegedly, ko jau pieminēja Svobodas kungs. Viņš saka, ka šādu vārdu nevajadzētu lietot. Varbūt mums vajadzētu ņemt vērā arī Butikoferi kunga teikto, mums vajadzētu vēlreiz pārbaudīt, vai šī uzdevuma noteikšana manevriem patiešām ir bijusi pareiza. Galu galā te vajadzētu būt iespēja to pārbaudīt, un ja tas tā ir, tad eh, mēs neko šeit nevaram darīt. Krievija kopā ar Baltkrieviju tātad aizsargā kādu projektu, kurā uh, iesaistās arī Eiropas Savienības dalībvalstis, un to es nemaz neuzskatu par kaut ko labu. To mēs varētu arī tādējādi formulēt, bet mums ir vajadzīgi pierādījumi, jo savādāk tie būs tikai kaut kādi apgalvojumi. Un te varbūt referents līdz balsojumam vēl varētu mums eh, kaut, kaut kādā veidā šo visu paskaidrot, un mēs arī varētu nonākt pie kompromisa. Liels paldies Broka kungām, tagad eh, dodu vārdu Lānsbērķa kungam. Paldies, priekšstādātā kungs. Es te brīnos, kāpēc eh, tiek izteikts pašas šaubas par 25. grozīmu. Šis 25. grozījums vienkārši atgadina 2008. <clears throat> gada 8. jūlijā pieņemto Eiropas parlamenta rezolūciju, Un nu, tā tika pieņemta gandrīz vienbalsīgi. Bija ļoti liels pārākums, tāpēc liekas jocīgi, kāpēc to vajadzētu dēvēt tagad par pretkrievisku nostāju. Tad jau jāsaka, ka viss parlaments bija pretkrieviski noskaņots. Un te mēs vispār nevaram par, eh, par šo debatēt. Es atceros, ka vairāki grosi, kurus eh, toreiz virzīja Gazprom, netika pieņemta, taču tas nenozīmē, ka notika kaut kāda milzīga traģēdija. Jā, Eiropas eh, dokuments eh, tiek šādi apstrīdēts, Tad es esmu gatavs te paust eh, šo viedokli skaidrāko, skaidrākā veidā. Grazie, honorevole. Paldies, Landsberga kungs. Nākošais. Nākošā runātā, nākošais runātājs ir Ietskungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vienkārši gribētu norādīt. ka šeit tiek skat jautājumi, kas eh, ļoti nāk no dažādām jomām, un visi ir ļoti interesanti Eiropas parlamentam. Un dažkārt šajā konkrētajā kontekstā šie jautājumi var šis nesvarīgi, piemēram, attīstības komitejā, reģionālās attīstības mm, politi eh, politikas komitejā mēs esam izvirzījuši prioritātes Eiropas Savienībai reģionālajās attiecībās. Un tad rodas jautājums, vai šie ir tie signāli, kurus mēs gribam nosūtīt. Un tagad mēs dzirdam, ka šeit izskan atšķirīgi viedokļi. Un pastāv draudi, ka beigās šajā ziņojumā būs tik daudz visādu lietu. Katrs gribēs te kaut ko piebilst par Nord Stream, par militāriem manevriem un tā tālāk, ka beigās tur vienkārši būs tāds kā vēlmju saraksts un nebūs nekāds, e, nekā svarīgi pēc būtības. Protams, ir daudz jomu, sadarbības jomu ar Krievijas federāciju. Ir vairākas jomas, kas saistīts ar Baltijas jūru, taču pastāv draudi, ka šis ziņojums beigās izrādīsies par kaut kādu tādu banalitāšu uzskaitījumu, jo tur pārāk daudz visādi nesvarīga lietu tiek pieminēts. Un es domāju, tāpēc mums te ir skaidri sev jāizdod šāds jautājums. Ko mēs īsti gribam paust šajā ziņojumā? Un te mums jāpaņem prātā, ka reģionālās attīstības komitejai ir pašai sava pieeja. Uh, Protams, tie, kas eh, īpaši interesējas par konkrētajiem aspektiem, noteikti grib to šeit pieminēt, taču es uzskatu, ka te ir pārāk daudz visādi nesvarīgu lietu, kas tiek pieminēts, un līdz ar to tā būtība pazūd. Piemēram, runājot par militāriem manevriem. Es domāju, ir daudz valstu, kas gribētu ka šie manevri nebūtu notikuši, bet fakts ir tās, ka Baltkrievija ir labas attiecības ar Krieviju, un Nord Stream virza Krievija un Vācija. Un tad mums ir tā situācija, kad NATO dalībvalsts un cita, citas valstis, kas nav NATO dalībvalstis, sadarbojas, un tas viss jāņem vērā. Paldies! Un pēdējais runāja Viganan kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Uh, mani kolēģi daudz maz ir pauduši mūsu nostē. Es gribētu vēlreiz sacīt, ka šajā atzinumā, kur mēs varētu panākt lielu konsensu par Baltijas jūras stratēģiju, mēs iekļaujam grozījums, kas ir pretrunīgi un beigās uh, tie var novest pie tā, ka sociāls grupa nevarēs tos atbalstīt, un te es runāju par 25. un 26. grozīmu. Te nav runa par to, vai mēs esam par Krieviju vai pret Krieviju, bet runa ir par to, vai šādā ziņojumā vajadzētu iekļaut kaut ko, kas nav saistīts ar konkrēto tēmu. Un 25. grozījumā pateksts, un jo īpaši 26. grozījumā vispār parādās tas, ka šeit eh, tiek skatīt jautājumi, kas pilnīgi nav saistīti ar šo ziņojumu. Un tad, ja šie grozījumi tiks pieņemti, tad mums tiešām būs grūti tos atbalstīt. Paldies! Paldies, Vīganen kungs! Nākošais lūdzu Bielana kungam galavārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Mēs uh, varējām uzklausīt ļoti plašu viedokļu gammu šeit mūsu komitejā saistībā ar šī ziņojuma, šī atzinuma tēmu. Un es minēju, ka četri kompromisa grozījumi ir iekļāvuši vairumu no grozījumiem. Un tā, nu, tie tagad ir. Un runājot par Eiropas uh, Eh, konservatoriem un reformistu grupu, eh, kas paraudzījās uz tiem eh, grozīmē. Jāņem vērā, ka mēs Nord Stream neuzskatījām par tādu kā šī reģiona militarizāciju. Protams, es neesmu mēģinājis te iekļaut pilnīgi visus grozījumus no Eiropas konservatoru un reformas grupas. Un runājot par Mirsku komentāru 25. grozījumu, es gribētu pateikties zaļajiem Landsbērģa kungam par to, ka, un tas, protams, ir saistīts ar tiem dokumentiem, kurus mēs pieņemām iepriekšējā sasaukuma laikā. Mums ir jāņem vērā oficiālā Eiropas parlamenta nostāja, kad tā ir oficiāla un kāda tā nav. Un runājot par Kelam kunga mutisko grozījumu no tautas partijas puses. Mana grupa varētu to pieņemt un atbalstīt. 26. grozījums un komentāri kurus eh, šai sakarā izteica Broka kungs. Es domāju, ka Ei er, eh, Eiropas tautas partijas mutiskais grozījums ir vērā ņemams, un es ceru, ka būs iespējams panākt šo kompromisu attiecībā uz šiem jautājumiem. Un runājot par šī vietas kunga komentāru, tas bija par Nord Stream. Viņš Eh, vairāk kritizēja nevis man pašu projektu, bet viņa grupas pārstāvi. Um. Alaničeka kunga ierosinājumu un runājot par 26. grozījumu par militārajiem manevriem. Nav nekādu šaubu par to, ka tie ir tādā pašā kontekstā šeit minēti kā Nord Stream uh, Galsvats, taču tas nav oficiāli. Nu, te ir, protams, vairākas grūtības, ja jūs paraugāties uz sākuma versiju šim uh, Kodiničaka ziņojumam. Tas bija saistīts ar ārējām attiecībām, bet es vēlreiz gribu pateikties ēnu referentiem no visām politiskajām grupām par viņu lielo ieguldījumu un pateicoties tam, es uh, varu, pateicoties uh, šim ieguldījumam es varēju iekļaut eh, labus grozījumus, kas bija ļoti svarīgi. Lielas paldies! Labi, saka priekšsādātājs. Pateicamies Biedlana kungam, referentam par viņa darbu. Un rīt mēs balsosim komiteja un 27. aprīlī mums būs tāda pati situācija reģionālo lietu komitejā. Kofala kungs, lūdzu, nāciet un e, ieņemiet savu vietu šeit man blakus. E, doktors Migarelli, mūsu nākošais referents ir ieradies, un tad mums būs e, pāruns ar Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā, delegāciju Eiropas Savienības un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā. Un šo komiteju vada Pamalkova un Mingarelī kungs ir um, eh, Releks ģenerāla direktorāta priekšstādātā vietnieks. Un viņš eh, ne pirmo reizi ar mūsu komiteju sanāksmēs, un kad mēs eh, raugāmies eh, uz attiecībām ar Ukrainu, mēs, protams, runājam par asociācijas nolīgumu, šīs pārunas ir vadījis Migarēlī kungs, un iespējams, ka viņš ir viszinošākā persona, kas mums varētu pastāstīt par to, kā šīs sarunas norisinās, un viņš varētu arī atbildēt uz mūsu jautājumiem par šo tēmu. Un es domāju, mm, mēs visi gribētu uzzināt, kā, kad varētu pabeigt šīs sarunas. Tas ir ļoti svarīgs temats. Šīs ir ļoti svarīgas pārunas, un līdz ar to mūsu komiteja ir nolēmusi te Gutko kungu izvirzīt par referentu no mūsu komitejas. Un viņam mūsu vārdā ir pilnvaras sekot eh, tam, kā risinās šīs sarunas un eh, sniegt mums informāciju par to. Kā jūs zināt, 2007. gadā Eiropas parlaments pieņēma tekstu, kurā bija norādīt mūsu nostāju par eh, sarunu vadīšanas mandātu komisijai. Un Es domāju, ka manas, manas sievats bija diezgan garš, un tagad man garai līkungam vārds. Paldies, saka man garai līkums, paldies, ka devāt man iespēju vēlreiz stāstīt par sarunu gaitu attiecībām ar Ukrainai. Mēs tagad esam pēdējā stādījā. Janukovičs nesen ievēlētais prezidents, jūs iespējams zināt, 1. martā bija Brisele un viņš eh, ļoti skaidri pauda savas valsts nostāju eh, virzībā uz Eiropas vērtībā. Un viņš ir skaidri sacījis, ka eh, Eiro, ka Ukrainas virzība ir tāda, ka šīs asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību būtu galvenā prioritāte. 2007. gada martā mēs uzsākām sarunas par šo tēmu. Būtībā tas nozīmē, ka apmēram trīs gadus šīs sarunas ir turpinājušās. Gadu pēc šo sarunu sākšanas, 2008. gadā, aprīlī, pateicoties eh, Pasaules tirniecības organizācijas centieniem, arī tika noslēgts privās tirniecības eh, nolīgums. Tas attiecas eh, uz muitas tarifiem, bet mēs gribam arī paredzēt citu barjeru noņemšanu. Un kopš 2007. gada šīs sarunas norisinās eh, no Ukrainas puses ļoti entuziastiskā garā, bet kopš, 2000, to, kopš 2009. gada šīm te vēlēšanu jukām eh, šīs sarunas ir mazliet kavējušās un eh, rodas iespējas, ka vis, visnotaļ saprotams intereses, konkrēti oligārhu intereses kavē sarunu gaitu. Mēs esam provizoriski noslēguši 30 nodaļas, līdz ar to mēs varam Ukrainu virzīt tā, lai tās reglamentārais ietvers atbilst mūsējiem, tas attiec uz transportu, lauksaimniecību, vidi, statistiku, muitu, preambula un mērķi un vispārējie uh, uzdevumi arī ir jau uh, panākuši vienošanos. Un uh, mēs arī, mums izdevās arī vienoties par uh, institūciju struktūru, politiskā dialoga veidošanā un arī attiecībā uz reformām valstī, un tas viss attiec uz uh, Austrum Eiropas reģionālo stabilitāti, lai novērstu ie, iespējamos konfliktus un risinātu krīzes situācijas, īpaši attiecībā uz tehnisko un militāro sadarbību, par eh, masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu un arī par kontrolētu atbruņošanos, un arī par cīņu pret terorismu. Politiskā dialoga ietvaros ir trīs jautājumi, kas vēl ir atklāti. Tas, protams, attiecas uz uh, to, vai Ukraina gribētu pievienoties Eiropas Savienību. Un uh, tad, uh, kā vajadzētu tuvākajā laikā izveidot brīvu apriti pilsoņiem, vai valsts ir paredzējusi ilgtermiņa bezvīzu režīmu, vai tas būtu ilgtermiņa mērķis bezvīzu režīms. Uh, Un tad vēl treškārt saistībā ar principiem, kas uh, attiecas uz uh, partnervalsts suverenitāti. Nu, tā tad tās ir šis te politiskais dialogs, un runājot par uh, drošību un tiesībām. Te, protams, ir runa par personas datu aizsardzību, par cilvēktiesību aizsardzību, par sadarbību vīzu un patvēru meklētāju jautājumos. Uh, Tas attiec arī uz eh, naudas atmaksāšanu, cīņu pret, tero, pret terorismu, par visādu veidu kontrabandu, cīņu pret šo kontrabandu un nu, pret korupciju un organizēto noziedzību. Sarunas eh, vēl norisinās šādās jomās eh, legālo darbinieku pārobežu sadarbību un arī sadarbība uh, tieslietās. Un runājot par nozaru un ekonomikas sadarbību, mēs provizoriski esam noslēguši sarunas apmēram 30 nozarēs, un tas nozīmē, ka Ukraina ir lielā mērā pieņēmusi vair, daudzus uh, Eh, standārtus šajās nozarēs, standārtus, kas mums ir no Eiropas Savienības. Es tagad jums tos neuzskaitīšu, tas nebūtu interesanti, bet, protams, ja jūs vēlaties, es jums vēlāk varu sniegt sīkāku informāciju. Runājot par tiešniecības nozīmi, kā jau es sacīju, nu jau mēs divus gadus eh, runājam par brīvās eh, tirzniecības zonas izveidi. Un jau tagad mēs varam sākt uh, diskusijas par e, konkurenci, par ilgtermiņa ilgspējīgu attīstību, par e, muitu no 14 e, nodaļām. Trīs jau ir nolā, noslēgtas, tas attiec sadarbību muitas jautājumos, arī tirsniecības atvieglināšana un arī caurskatāmība. Vēl ir diskusijas par reglamentāro konverģenci Un tas attiec uz fitosanitāro un veterināro jomu, uz visām tām, visiem tehniskiem šēršļiem tirzniecībai. Un visticamāk, ka te mums jāstrādā visvairāk tuvākajā laikā. Es jums precīzi nevaru pateikt, kurā datumā šīs sarunas varētu noslēgties. Ja Ukrainas puse Uh, turpinās citīgi strādāt tā, tā kā tā darīja pēdējo trīs gadu laikā, tad mēs, domāju, mēs varēsim noslīgt šīs sarunas turpmāko 12 mēnešu laikā. Vēl ir daudz jārunā par uh, tirzniecības jomu, kas ir tehniskāku. Uh, Mūsu eksperti uzskata, ka apmēram 6 līdz 12 mēneši vēl vajadzēs eh, veltīt šim jautājumam, tad jā, Ukrainas puse būs tikpat enerģiskā līdz šim. Nobeigumā es jums gribētu sacīt, mēs esam izlēmuši uh, izveidot tādus noteikumus, eh, kas uh, būtu tad iekļaujam šajā nolīgumā. Un mēs esam te nodēvējuši tādu kā asociācijas darba, prā, darba kārtību, kas uh, eh, aizstāja darba stratēģiju eh, kaimiņa attiecību politikas uh, ietvaros pēdējo četru gadu laikā. Un līdz ar to mums tagad ir iespēja jau tagad noteikt konkrētus virzienus, kas uh, tad tiktu iekļauti šajā nolīgumā un mēs negribētu te zaudēt uh, mūsu vērtīgo laiku, un tāpēc mēs jau tagad šo asociācijas darba kārtību esam iekļāvuši. Kā Paldies! Mingrelī kungs, tālāk vārds Koval kungam, kas ir uh, Eiropas Savienības Ukrainas delegācijas priekšsēdētājs. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies, eh, direktora kungs, par to informāciju, kur jūs mums sniedzāt šo pēcpusdienu. Es domāju, ka ir daži punkti, mm, kurus vajadzētu īpaši uzsvērt atsaucot atmiņā mūsu eh, starpparlamentārās komitejas eh, kopējo sēdi. Es domāju, ka tā bija veiksmīga Un es domāju, ka šis konstruktīvais darbs mums palīdzēja virknē jomu, īpaši attiecībā uz vīzu politiku un vīzu politikas atvieglošanu. Jo tā vietā, lai izturētos dogmatiski, tad, kad mēs runājam par ilgtermiņu vīzām, mums vajadzētu faktiski veidot tādas reālas prasības, kas eh, savukārt tad arī noteiktu, vai mēs varēsim noteikt eh, bezvīzu režīmu vai nē. Mēs, protams, zinām, ka pastāv zināmas grūtības, un Eiropas parlamenta eh, puse šajā delegācijā ļoti aktīvi ir darbojusies. Mēs esam centušies izskatīt, kā pašlaik strādā šī sistēma, un esam aplūkojuši tos negatīvos aspektus, ar ko nāks saskarties un cik lielā mērā pašreizējā sistēma varbūt ir traucējusi veidot attiecības un uh, cilvēku apmaiņu, cilvēku aprits starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Tātad mums ir šis priekšstats par to, uh, kāda ir situācija, un vīza patiešām ir liels šķērslis, uh, kas neļauj cilvēkiem brīvi, pietiekam brīvi pārvietoties starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Ir problēmas, kas ir politiska rakstura, uh, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt eh, mūsu institūcijas un tās attiecības, kuras mēs vēlamies attīstīt. Es zinu, ka nes, jūs zinat, ka nesen ir notikušas vēlēšanas, un mēs, protams, varam e, interpretēt e, to, kādi ir e, šie te rezultāti un ko no tā būtu jāsacina. E, bet es domāju, ka mums ir mm, jāturpina saruna procesu, un es domāju, ka tas varbūt bija viens no svarīgākiem vēstījumiem. Es tiešām, Mingreli kungs, jums pateicos par to, ka sniedzāt informāciju par Janukoviču kunga vizīti, un uh, arī mūsu uh, delegācija ļoti cieši novērojusi notikuma attīstību Ukrainā. Un es zinu, ka arī sociālistiem bija delegācija. Un tad uz Ukrainu, tad, kad mēs aplūkojām kopā vīzu jautājumu, es domāju, tagad beidzot ir pienācis laiks, lai mēs izveidotu tādu kā ceļvedi turpmākai rīcībai, atzīmēt, kādi ir galvenie šķēršļi un e, kādi nosacījumi tad ir jāizpilda, lai process virzītos uz priekšu un lai mēs varētu uzlabot e, situāciju ar vīzām. Tam, protams, ir jābūt savstarpējam kompromisam e, starp vienlīdzīgiem partneriem. Bez tam ir jāpanāk vienošanās arī starp dažādām institūcijām Un tas mums ir jādara, un tuvākajos gados mēs noteikti tur varēsim panākt eh, uzlabojumus. Kas attiec uz brīvās tirniecības līgumu, tad mums ir eh, jāskatās, kādā veidā tas ietekmēs mm, situāciju, piemēram, transporta jomā un lauksaimniecības jomā, tad, kad uh, tas stāsies spēkā. Lūk, šīs jomas ir jāapskata ļoti uh, tuvu. Jums ir jāredz, kā tas, eh, piemēram, eh, ietekmēs atsevišķus cilvēkus, piemēram, ražotājus. Un sarunu laikā vajadzētu paskatīties, kas tad īsti notiks, jo cilvēki vēlas zināt, kā šāda līguma noslēgšana praktiski ietekmēs cilvēkus. Eh, protams, ka visi šie procesi ir dinamiski procesi, un galvenais, ka mēs virzamies pareizajā uh, virzienā, un, eh, protams, eh, Ukraina ir paudus nepārprotamu vēlmi tuvināties ar Eiropas Savienību, un tas, protams, nāks visiem par labu. Mums vajadzētu eh, jau laicīgi izplānot un paredzēt, kā lietas mainīsies un kā noslēgtie lēmumi ietekmēs to vai citu dzīves jomu, kāda būs sociālā ietekme, ekonomiskā ietekme un tā tālāk. Es domāju, ka būs daudz iespēju. Ehm, protams, ka ir arī grūtības un izaicinājumi, taču neapšaubāmi arī iespējas. Ir vēl kāda joma. Ja mēs runājam par uh, laika grafiku uh, sarunu procesu pabeigšanai, uh, Um, piemēram, uzklausot to, kas tiek runāts, daži runā, saka, ka sārunas uh, ir it ļoti veiksmīgi, citi atkal saka, ka Ukrainai pārāk daudz ir jādara šo sarunu sakurā un tā tālāk, bet galvenais ir uh, tiešām panākt vienošanos un beidzot noslēgt darījumu. Jūs atceraties, ka uh, Zviedrijas prezidentūras uh, laikā Mm, tiešām tika panākts eh, liels progress sešu mēnešu laikā. Un es domāju, ka šobrīd mēs tuvojamies tādai situācijai, kad mēs jau tiešām mm, redzam, kādi tad ir patiesie šķēršļi un kādas ir tās īstās grūtības, kas kavē eh, vienošanās panākšanu. Es domāju, ka rezultāts būs pozitīvs un, ja mēs vairāk uzsvērsim pozitīvās lietas, eh, tad tas noteikti atmaksāsies un palīdzēs sārunu pabeigšanai. Ir svarīgi, protams, eh, atskatīties un uh, redzēt, kā kopumā ir attīstījušās mūsu attiecības un kā tās visumā ir virzījušās, kāds ir šis vispārējais virziens. Komitet na poziomie Rady Ministrów, który koordynował sprawy europejskie, został e, e, Ir e, īpaši komiteja padomē, kam ir jākoordinē šāda veida jautājumi. Es domāju, ka mēs saņemam pozitīvu informāciju un saņemam pozitīvas zīmes no uh, E, jaunās e, tātad administrācijas Ukrainā. E, protams, var, ir dažādas interpretācijas par to, kādu attīstību mēs redzēsim tuvākajā laikā, bet svarīgākais ir iegūt tādu godīgu viedokli par to, kā lietas attīstās un kurā virzienā tās iet. Un tas viss neapšaubām ietekmēs sarunu tempu un sarunu rezultātu. Un tuvākajās nedēļās mēs tā tad skatīsimies, kādus mēs varam izdarīt secinājumus, ņemot vērā to, ka, lūk, šī te jaunā vadošā komanda ir uzsākus darbu. Protams, ka vīzi jautājums joprojām ir eh, svarīgs, jo tas prasa praktisku pasākumu ieviešanu. Mēs varēsim redzēt, kādas ir šīs prognozes Varbūt, ka komisijai jau ir idejas par to, kad un kā tas viss realizēsies. Un varbūt eh, jūs esat jau um, ieskicējuši, kāds ir šis paredzamais ieviešanas laiks, tagad, kad strādā jauna administrācija. Paldies Kovai kungam. Un tālāk es došu vārdu Pasku kungam kurš pārņems eh, priekšsēdētāja pienākumus un lūdzu līdz rītam. Es gribētu atvadīties, kad desmitos sāksim balsošanu. Paldies, Kavalkungs, par šiem četriem, pieciem jautājumiem. Ar vienu teikumu uz tiem atbildēt nav viegli. Runājot par pirmo jautājumu kas bija par uh, cilvēku brīvu apriti. Situācija pat laban ir rezumējama šādi. Ukraina nu jau trīs gadus mēģina izstrādāt vienošanos par īstermiņa vīzu piešķiršanas atvieglošanu, kā arī par eh, nelegālo imigrantu Eiropas, eh, Eiropas Savienībā nonākušo nelegālo imigrantu atpakaļ nosūtīšanu. Tātad šie divi nolaigu, nolīgumi atvieglina vairākām kategorijām nokļūšana Eiropas Savienībā, vairākām Ukraiņas pilsoņu kategoriju. Tātad komisija ir iesaistījusi sarunās ar mūsu Ukrainas partneriem, uh, par eh, dialogā par vīzām. Un līdz ar to tad mēs varētu arī iet tālāk eh, brīvas aprites virzienā. Nu tad kādi būtu priekšnosacījumi šai brīvajai personu apristei? Pat labam komitejas, komisijas uh, pārstāvji ir e, noteikuši kā prioritātes, ar kurām ir jādarbojas Ukrainai, lai varētu nodrošināt šo brīvā prietu. Pirmkārt, tā tad kārtīga robežu uzraudzība, ceļojuma drošības nodrošināšana. Treškārt, vīzas patvērumu un imigrācijas politika. Šodien Ukraina vēlas saņemt uh, ceļu kārti no Eiropas Savienības. Dažās uh, um, Austrumbalkāna valstīs jau ir tāda karte bijusi izmantot, nu, un to vēlas arī Ukraina. Pat laban padomes iekšienē norisinās sarunas, jāizlemj, vai Ukrainai tiks piešķirta šī ceļa karte kas tad eh, ļautu tā iet brīvās cilvēka aprits virzienē. Un es tātad jums gribu skaidri sacīt, ka komisijas dienesti strādā ar mūsu Ukrainas partneriem attiecībā uz eh, noteikumiem, kādi būtu izpildām, lai varētu doties brīvs aprits virzienā. Un tai pašā laikā arī padomē ir diskusijas par to, vai būtu piešķirama šāda ceļa karte Ukrainai. Jūs redzat, kāda ir tā situācija, jo tad, ja mēs izstrādājam šo ceļa karti, tad skaidrs, ka tur ir tāda automātiska situācija, tā kā ir, piemēram, Austrumbalkānu valstīs. Ja šādas uh, ceļu kārts nav, tad uh, pastāv vīzes un vienmēr ir sava veida tāds politiska ievirze Uh, pēc tam, kad šie noteikumi ir izpildīti, vai tad būtu uh, jāpiešķir šī brīvā prit vai nē. Un uh, runājot par vīdi, tad par brīvai, brīvās tirzniecības nolīgumu mēs par to esam jau runājuši. Šī brīvās tirzniecības zona ir pakļaujama vairākiem noteikumiem. Vispirms ir tātad jānovērš visi šie eh, šēršļi. Um, muitas ziņā. Tā, tad, eh, tā, tā, ir, tā bija arī Pasaules tirdzniecības organizācijas prasība, lai šī valsts varētu iestāties Pasaules tirdzniecības organizācijā. Un te arī runa par muitas tarifiem vairākās eh, nozarēs ir jāpanāk, lai būtu piemērojami tie paši standarti, kas uh, ir spēkā Eiropas Savienībā. Es, protams, eh, nevaru zināt, cik daudz laikus to aizies, jo, principā, nav viegli šo standartus tā ieviest. Tas atkarīgs arī no viņa vēlmes, protams. Un runājot par uh, to, kā tas ietekmēs um, ekonomikas jomu, protams, tādu vispārēju spriedumu es jums nevaru paust, bet skaidrs, ka vairākas nozares pat laban ir grūtībās, un uh, kad es jums saku, ka šī, šajās nozarēs ir grūtības, tad te ir runa par konkrētiem cilvēkiem, kas strādā šais nozarēs un cieši, un tas ir arī saistīts ar konkurences jautājumiem un Protams, kā te ir jāraugās, lai mēs viens otru neiz, viens otram nelaupītu darbu. Skaidrs, ka īstermiņā šie uh, Ukrainas uh, strādnieki iespējams negūs neko, bet ilgtermiņā un vidustermiņā uh, Te varētu būt daudz ieguvumu un skaidrs, ka ieguvēji būs Ukraina. Un eh, mums jau īpaši ir svarīgi tas, ka dzīves līmenis Ukrainas iedzīvotājiem varētu uzlaboties. Tātad, eh, kā jau es jums saku, precīzu atbildi es jums nevaru sniegt. Es pat labāk jums nevaru sacīt, kuras būs tās nozares un kad tās varētu gūt, panāk, gūt labumu Es jums vienkārši varu sacīt to, ka īstermiņā varbūt tas nebūs tik acīm redzam, bet eh, vidustermiņā un ilgtermiņā gan. Un runājot tā par sarunu noslēgšanas datumu. Par politiskajām e, sadaļām, par e, nozaru sadarām un tātad par to nozaru, kas saistīta ar sadarbību tieslietās, mēs to varam noslēgt tuvākajā nedēļa laikā. E, Un tātad par, eh, un tālāk par uh, iestāšanās, nu, te vispār nav nekādu jautājumu. Un eh, tālāk te mums jādomā ir par to, kādas uh, perspektīvas varētu būt šai brīvai aprite. Un, protams, teritoriālā integritāte. Ir, uh, Ukrainai ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība nevar to aizsargāt no, jeb, no vienalga kādiem ārējiem partneriem. Vienkārši ir starptautiskas organizācijas, eh, un kas nosaka, kā ir eh, jāievēro valsts teritorijas integritāte. Bet tas nav mūsu uzdevums. Nu, tad, eh, kā jau es sacīju, sadarbība tieslietās, tas ir tikai vairāku dažu nedēļu jautājums. Nu, un runājot par um, uh, muitas sadarbību, te vēl ir tā tad ir uh, daudz sarežģītāk, tehniskāks dabas jautājumu, un tādu no 14 uh, nodaļām mēs esam noslēguši tikai 3, un jūs zināt, ka Zviedrijas uh, prezidentūras laikā mērķi tika izvirzīti tālāk, taču uh, Eh, vēlēšanu eh, laikā, vēl, kampaņas laikā tika izvirzīti tādi mērķi, kas ir pretrunā Pasaules tirdzniecības organizācijas izvirzītajām prasībām. Nu, kā jau es sacīju, 6 līdz 12 mēnešu laikā mēs varētu noslēgt šīs sarunas, taču es jums tā konkrēti tomēr to apsolīt nevaru, jo nu, tā tad būtu spekulācija, tas tomēr atkarīgs no abām pusēm. Un tā tad kāda ir, kāds ir Eiropas Savienības novērtējums kopš uh, Ukrainas vēlēšanām? Prezidents uh, pauž tādu viedokli, kādu mēs no viņa varētu gaidīt. Katrā ziņā viņš saka, ka Eiropas Savienība vēl ar vienu ir strateģiskā prioritāte viņa valstī. Un eh, viņš uh, vicepremjerministrs, kurš jau ilgu laiku ir eh, pazīstams, viņš ir. Uh, Eh, bijis arī centrālās eh, bankas eh, darbinieks un, un arī ārlietu ministrs. Šie divi politiķi ir mums ļoti labi sadarbības partneri un, protams, arī paša prezidenta Janukoviča apgalvojumi, kas ir ņemami vērā. Uztveram par nopietniem, taču man jums atklāt jāsaka, ka ir arī tomēr daži elementi, kas mums vieš bāžas. Uh, Piemēram, e, šī uh, valsts arī domā pievienoties muitas savienībai, kas uh, ir no Kazahstānas, Baltkrievijas un Krievijas puses. Un ja Ukraina pievienosies šai muitas savienībai, tad situācija šajā valstī būtu ļoti sarežģīta un izveidot brīvās tirzniecības zonu ar uh, Eiropas Savienību būs ļoti sarežģīti, jo tad, ja Ukraina pievieno šīm trijām valstīm, tātad tiks izveidoti tādi īpaši tarifi, kas tad eh, liberalizēs arī um, uh, tirzniecības saiknes ar Eiropas Savienību. Un uh, Ukraina, protams, ļoti labi apzinās, ka tā ir jāizvēlas, kurai uh, ir, eh, kurai eh, muitas savienībai tā ir izdevīgāk pievienoties. Un otrs aspekts mūs mazliet uztrauc tas, kas notiek gāzes sektorā. Mēs zinām, kā starp Ukrainu un Krieviju norisinās sarunas, lai pārskatītu 2009. Eh, gada janvārī starp Juliju Timošenko un Puķinu noslēgto gāzes uh, iepirkuma nolīguma. Mēs zinām, ka Krievi, protams, te e, izvirzināmas prasības e, šī līguma pārskatīšanai. Protams, ka te ir runa par zināmu konsorciju, no kura Gazproms, protams, nebūs īpaši attālināts, un te ir arī runa par tādas sistēmas izveidošanu, kas ļautu Krievijas gāzei toties Eiropas Savienības virzienā izmantojot Ukrainas teritoriju, bet, nu, protams, te ir paredzams zināmas grūtības. Būtībā ir sakāms, ka šajās sarunās eh, ir iesaistītas eh, nopietnas personas, bet uh, Ukrainā ir arī citas intereses pārstāvētas, uh, kuras nevienmēr grib doties Eiropas Savienības virzienā. Nu, lūk, pāris vārdos. Tas gan bija vairāk kā pāris vārdos, saka priekšsādātājs, bet nu, viss labi. Tagad tā tad mēs nonākam pie divpusējā dialoga. Jā, eh, saka Kovaļkungs, pavisam eh, īsi. Uh, Iedomājieties visi šie jautājumi par eh, bezvīzu režīmu. Vai ir tādi nosacījumi, kas eh, būs jāizpilda pirms viņi saņems ceļu kārtī vīzu režīmu atvieglojumiem? Vai ir kādas barjeras pirms eh, viņi iegūs šos atvieglojumus? Un kādi varētu būt šie šķēršļi, pirms mēs saņemsim šo ceļu karti. Tas ir ļoti būtiski, jo tas rada tas ietekmēs progresu. Te tā nav runa par politiskajām sarunām. Tātad padomē vispirms jāizdomā, vai ir nepieciešams tāda ceļa karte, kāda tika izstrādāta Austruma Balkānu valstīm. Tad padomē ir jāpieņem šis lēmums, vai tā ir dodama Ukraina vai nē. Tas ir viss. Lās paldies, Severīna kungam vārds. Pēc eh, šiem garajiem ievadvārdiem īsnībā vairs eh, nav palikuši nekāda jautājuma, bet īsnībā tā varētu būt tāda kā viedokļa apmaiņa. Uzskatu, ka ir pavēries, eh, pavērušās jaunas iespējas. Šādas iespējas ir pavērušās mūsu attiecībās ar Ukrainu. Šīs iespējas mēs nedrīkstētu palaist garām. Tas nebūtu nav tāpēc, ka Ukrainā būtu notikušas kādas dramatiskas vai struktūrālas izmaiņas ir vienkārši notikušas normālas izmaiņas, tātad ir nomainījusies valdība, ir nomainījušies prezidenti, un galu galā tās ir pavisam pārastas, biežas pārmaiņas ikvienā valstī. Es domāju, tāpēc mums vajadzētu atteikties no dogmātiskas un tādas pretinieku attieksmes, kāda mums ir bijusi pagātnē. Es domāju, ka Ukrainai ir vajadzīga pro-ukrainiska valdība tai nav vajadzīga nec prokrieviska, nec proeiropeiska valdība. Galu galā viņiem būs vajadzīga brīvība, viņi vēlēsies attīstību savā valstī. Un ik viens, kas kaut ko tādu vēlas, ir pro-eiropiesks, bet tajā pašā laikā arī pro-ukrainisks. No mūsu puses mums vajadzētu būt drosmīgākiem un arī visaptverošākie. Protams, ka mums vajadzētu turpināt šīs politiskās asociācijas idejas, ekonomiskās attīstības un institucionālās eh, konverģences idejas, bet tajā pašā laikā mums vajadzīga dubulta pieeja, mums vajadzīgas sarunas par enerģiju, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par divpusējām sarunām par brīvās tirzniecības zonu. Noslēgumā es domāju, ka mums vajadzētu nodot trīs ziņas. Pirmā būtu tātad praktiska, mums ir jānodrošina otrā palīdzības pakete Ukrainai, jo ja mēs nepalīdzēsim šai valstī tikt galā ar ekonomiskās krīzes sekām, tad tas būs pirmais solis kā mēs zaudēsim šīs pavēršās iespējas. Otrais mums ir jādod ceļu kārtējā, protams, te ir runa par padomnēs, par komisiju, taču mums vajadzētu darboties apvienotiem spēkiem, tā lai mēs nodotu skaidru signālu padomē. Bieži vien uh, ir jāatcerās, ka ir tādas valstis, kas stājas pretī šādiem pasākumiem un līdz ar to rada daudz problēmu. Šis ir arī tehnisks pasākums, un tas arī tika norādīts eh, mūsu delegācijā. Taču uh, reāli šis jaunais vīzu režīms varētu viņiem tikt piešķirts eh, dažu gadu laikā. Šeit nav runa par ilgtermiņu pasākumiem. Noslēgumā es domāju, ka mums vajadzētu arī izvairīties no neskaidrības attiecībā uz perspektīvām. Un perspektīvas ir pilnīgi skaidrs, ka eh, šī valsts varētu kļūt par faktisku dalībvalsti, ja tā panāktu dažādus pasākumus, piemēram, enerģijas savienība, vīzu liberalizācija un tā tālāk, pirms tās kļūst par de jure dalībvalsti. Šiviņits kungam vārds. Paldies. Ko tad mēs dzirdējām ģenerāla direktora klāstījumā? Šķiet, ka viņš eh, cenšas veidot uh, ceļu iestājai. Tas varētu būt ceļš uz iestāju Eiropas Savienībā, bet brīžiem ir grūti saprast, kas tad īsti slēpjas aiz šīs diplomātiskās valodas. Es domāju, ka mēs varētu norādīt uz vairākiem panākumiem. Arī Ukraiņi ir parādījuši lielu atbildīgumu. Adrians Severīns jau to minēja, ka pirmo reizi pēc trīs gadiem mums tagad ir komanda, līdz ar to pastāv iespēja nodrošināt tādu ilgspējīgu politiku. Ir nodrošināts parlaments, ir nodrošināta demokrātija, mums ir saruna partneris, kuram mēs varam uzdot jautājumus par Eiropas Savienības politikas būtību. Šeit nav runa par tiem augstiem vārdiem un paziņojumiem no Ukraiņu puses. Manuprāt, ir pienācis ļoti nozīmīgs laika posms, kad mēs varam sākt reāli rīkoties. Man šķiet, ka ir pienācis laiks izteikties vienkārši. Mums vajadzētu atteikties no antieiropiskās retorikas, ko mēs iepriekš bieži vien dzirdējām. Un, manuprāt, mēs to esam pieredzējuši nesenā pagātnē. Prezidents Janukovičs sarunās pirms nedēļas ļoti skaidri pateica, ka pastāv bažas par to, ka cilvēki runās par Eiropas Savienību bez Ukrainas puses ka netiks spriest par, spriest par to, kā tad praktiski tiks ietekmēta dzīve Ukrainā, ko no viņiem sagaidīs. Attiecībā uz vīzām tas ir politisks jautājums. Šeit nav runa tikai par administratīvu tehnisku lietu. Tas noteikti ļoti pozitīvi ietekmēs Ukrainas sabiedrību, un uh, cilvēki par to priecāsies. Kā jau delegācija zina, kā Kovalkungs to zina, uh, tad eh, bieži vien ir ļoti daudz vīzu pieteikumu, kas tiek norādīti. Pašlaik šādi norādītie pieteikumi sastāv tikai 4%. Varbūt tas izklausās kā tikai statistikas dats, bet eh, tas ir ļoti nozīmīgi, jo tikai 4% no vīzu pieteikumiem tiek norādīti. Lānsbēģi kungam vārds. Un paldies priekšādētāji. Mingarēlī kungs. Es uzskatu, ka Ik viens šeit uzskata, ka jaunā vadība Ukrainā nav kaut kāda trešā izvēle. Tad ir tikai divas izvēles, vai pievienoties Krievijas muitas savienībai, vai arī atstāt durvis vaļā ceļu kartei. Tātad tas būtu ceļš uz Eiropas brīvās tirdzniecības nolīgumu. Šeit nav runa par pro-ukrainisku nostāju. Ja Ukraina neturpinās savu sadarbību ar Eiropu, tad Ukraina nevarēs iestāties muitu savienībā ar Krieviju vai viņi patiešām pilnībā apzinās, šo jautājumu, vai Eiropas Savienība viņus ir brīdinājusi, ka nav izvēles, ir tikai šie divi varianti. Lās paldies noslēgumā Kovačika kungam vārds. Paldies priekšādātāji. Lās paldies arī Mingareli kungam par jaunāko informāciju par sarunām. Esmu Eiropas parlamenta ēna referents, un es vēlētos teikt, ka Eiropas parlaments noteikti atbalsta Ukrainas Eiropas perspektīvas, jo galu galā Ukrainai ir kopīga vēsture un kopīgas vērtības ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums ir liels prieks, ka prezidenta vēlēšanas eh, šī gada sākumā tika atzītas par godīgām un cauredzamām, to apstiprināja mūsu vēlēšana novērotāji. Es nevēlētos atkārtot kolēģu teikto, bet es vēlētos jums uzdot eh, dažus jautājumus. Protams, pašlaik ir eh, tikai ļoti agrīns posms jaunās valdības darbā, taču kā jūs izvērtētu šīs valdības progresu? Vai jūs redzat eh, kaut kādas taktikas izmaiņas attiecībā uz sarunām ar Eiropas Savienību? Otrs jautājums, kas man interesētu, kuras 2010. gada darba kārtības prioritātes Ukrainai būs visgrūtāk sasniegt? Vai komisija šeit saskata kaut kādu progresu tiesu sistēmas izmaiņās? Piemēram, kā tiek īstenots Nacionālais antikorupcijas rīcības plāns? Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo šajā valstī, kā mēs zinām, ir ļoti daudz uh, problēmu cīņā ar korupciju. Nākamais jautājums. Kā komisija izvērtē Ukrainas e, līdzdalību Melnās jūras sinerģijā? Mēs zinām, ka ir šī Austrum partnerība un Melnās jūras sinerģija un ir tāda, kā zināma, konkurence starp šīm divām Eiropas Savienības politikām. Taču ir jāatcerās, ka nav cita finansējuma. Šajā Austrum partnerībā ir pieejams finansējums. Un eh, vai jums šķiet, ka Ukraina liek lielāku uzsvaru uz austrumu partnerību? Lielas paldies, un pats pēdējais vēl pieteicās Tanaka kungs. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Man tāds ātrs jautājums komisijai. Es saņēmu zvanu no žurnālista Kievā. Uh, Un es domāju, kāds būtu komisijas viedoklis. Es iezot, uzaicināju viņus piezvanīt eh, enerģetikas eh, ģenerāldirektorātam, jo Kievā klīst baumas, ka jaunā valdība un Boiko kā jaunais enerģetikas ministrs gatavojas noslēgt eh, darījumu ar Fertašu kungu, kurš ir Rasukrenergo galvenais akcionārs Un iepriekšējā valdība to neatbalstīja, un jūs jau zināt, ka viņi tur ir tiešām nosmēluši kārtīgu krējumu kā vidutājs starp Krieviju, Gazprom un Ukrainas patērētāju. Un klīst baumas, ka jaunā valdība vēlas kaut kādā veidā Fertaškungām atlīdzināt uh, kurš ir finansējis Janukoviču prezidentu vēlēšanu kampaņu, atļaujot viņam iegādāties lielu proporciju Ukrainas cauruļvadu sistēmu, gan būvējot jaunas, gan iegādājoties jau esošus tātad cauruļvada daļas Ukrainas teritorijā. Un Daudz ir pret šādu domu, jo pirmkārt jau tur tiek iesaistīta Eiropas finansējums, Eiropas fonda, un vai jums ir kādi komentāri, vai komisija vispār zina par šādu problēmu, un vai jūs esat izskatījuši šos jautājumus? Nu, tagad jums ir iespēja teikt jā vai nē. Jā, lai arī Savrina kungs jau devās prom, es tomēr atbildēšu uz viņu jautājumu. Viņš uzskata, ka te varētu būt eh, zināma konfrontācija attiecībā pret jaunajām varas iestādēm. Jā, mēs zinām, ka pēdējo desmit gadu laikā prezidents, tagadējais prezidents Janukovičs ir uh, ļoti attīstījies un tad, kad uh, viņš bija premjerministrs pirmoreiz, tad viņa politika bija pavisam citāda nekā tad, kad viņš bija uh, prezidents. Un uh, tad uh, tajā laikā bija pieņemti 21 viens noteikums, kas viņam ļāva iestāties Pasaules tirdzniecības organizācijā. Un katrā ziņā mums nav nekāda pamata būt noskaņotiem pret viņu, jo Nazārovs premjerministrs un ārlietu ministrs Griščenko ir ļoti stingri savā pieeja un katrā ziņā to, ko viņi sola, viņi tiešām īsteno. Un mums tiešām e, Eiropas Savienībai ir pamats uzticēties šiem cilvēkiem. Un Janukoviča ievēlēšana un arī viņa komandas stāšanos e, spēkā uh, Eh, mēs eh, uzskatījām par iespēju attīstīt mūsu attiecības. Un eh, vēl runājot par Severīnu kunga mm, tiesu sistēmas reformu, protams, mēs esam apmēram 600 miljonu eiro apmērā paredzējuši līdzekļus, kas tiks piešķirti Ukrainai. Uh, tad, kad tā tiks eh, sasnieguši, zinā, sasnieguši zinām, līdzvar mēs zinām, ka e, norisinās sarunas, kuras iespējams noslēgsies tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā, un runājot par brīvo e, iedzīvotāju apriti un par e, iestāšanās perspektīvu pat laban. Šis jautājums netiek apspries, katrā ziņā skaidrs. Uh, kā 48. Eh, eh, Eiropas Savienības līguma pants skaidri norāda, ka uh, mūsu durvis ir vaļā jebkurai citai Eiropas valstī, kas izpild konkrētos noteikums. Un atgriežoties pie tā, ka trīs gadi, lūk, nav uzskatām par uh, labu rādītāju. Jā, bet uh, es jau jums sacīju, ka Mēs pēdējo uh, gadu laikā esam strādājuši pie kaimiņa attiecības darba kārtības. Un, um, katrā ziņā daudzās jomās jau ir spērti lieli soļi, un te vēl jāņem vērā, ka šis nolīgums uh, saskaņā ar juridisko iestāžu ekspertu uh, uzskatu ir diezgan sarežģīts, ņemot vērā, ka šis partneris nav paredzējis iestāties. Un Landsberg kungs, atbildot uz jūsu jautājumu, jā, protams, Ukraina ļoti labi ā, saprot, ka tā ir jāizvēlas vainu um, muitas savienība ar trim austrumvalstīm vai ar Eiropas Savienību. Un runājot par tiesu sistēmas reformu un antikorupcijas rīcības plānu, liels darbs šajās abās jomās ir īstenots pēdējo gadu laikā, taču darāmā vēl arvien ir daudz. Šie ir eh, divi lieli mm, eh, reformu lauki, kur mums vēl ir daudz jādara. Un acīm redzot, būs uh, jākāpina centieni cīņai pret korupciju. Protams, te ir daudz trūkumu abās jomas. Un, Krie, un Ukrainas iesaistīšanās Melnās jūras sinerģijā. Mm. Jā, Ukraina tiešām ir iesaistīta šajā institīvā. Nevarētu gluži apgalvot, ka te nav paredzēta līdzekļi. Tie ir varbūt ierobežoti, bet, protams, starp austrumu partnerību un uh, Melnās jūras sinerģija nevarētu, nepastāv gluži tāda kā konkurence. Ir runa par reģionālo sadarbību Melnās jūras reģionā, un tas ir konkrētās nozareis, un austrum partnerība pievērš jautājumam, kā panākt, lai šī valsts pēc iespējas vairāk tuvinās Eiropas Savienības standartiem. Katrā ziņā tās ir divas atšķirīgas lietas. Un atbildot uz Tanaka kungu jautājumu, jā, mēs zinām, ka Rus Ukrenergo uh, vadītājs, kuru uh, Julija Timošenko ir uh, nocēlus no viņa amata, uh, pieprasa zināmu Eh, samaksu, zinām, kompensāciju par to, eh, ņemot vērā to, ka viņam tika atņemti gāzes, eh, gāzes krājumi. Un jūs tā no kungs, protams, ļoti labi zināt, jūs pazīstat Ukraini sliktāk par mani, uh, kā ir zināmi cilvēki, kas ir atbildīgos amatos šodien Ukrainā. Tie ir bijušie īpašnieki. Nu, katrā ziņā daži no viņiem ir finansējuši Janukoviča ievēlēšanas kampaņu. Nu, ar ko tas viss beigsies, nu, es jums to nevaru sacīt, bet par vienu gan jūs varat būt pārliecināti, kā Eiropas komisijas fondi netiks izmantoti fertašu kompensāciju nodrošināšanai. Un arī Ukrainas varas iestādēm, tā ir skaitā enerģētikas ministram Boiko, mēs skaidri paužam savu nostāju, ka te nevar uh, pārāk lielā mērā izvērst. Paldies par šo pārliecinošo komentāru un paldies uh, direktoru kungām, bet tālāk mēs pāriem pie nākamā darbkārtības punkta. Uh, un tā ir situācija Bosnijā, Hercegovīnā. Kā jūs zināt, 3. oktobrī ir gaidāmas vēlēšanas, politiski ir iestājies tāds strupceļš un stagnācija, un eh, mēs tālāk turpinam strādāt pie vīzu liberalizācijas jautājumiem. Paldies! Es uh Mm, šo ziņojumu iesniedzu pēdējo reizi pirms gada, un es negribētu teikt, ka es eh, varētu šo ziņojumu atkārtot, iesniegt eh, bez jebkādām izmaiņām. Taču eh, situācija ir tāda, ka mēs varam teikt, ka politiskā situācija ir uzlabā, uzlabojusies, politiķi ir sapratuši, kā rīkoties, taču mēs varam konstatēt arī to, ka nav pārāk daudz gribas nodrošināt ilgspējīgu attīstību Bosnijā Hercegovinā. Šeit ir daži apsvērumi, ko jūs varat izlasīt, un tur ir arī parādīta, kāda tad ir šī situācija. Ir, ir parādīts, ka ir politiskā stagnācija, ka uh, arvien tiek uh, pie, pielietota uh, nacionalistiska retorika, un uh, šī retorika īstenībā tika lietot arī pagājuši, kad un arī iepriekšējā arī iepriekš pēdējā gadā. No Serbu republikas mēs dzirdam, ka mēs vēlamies uh, mierīgi atdalīties, bet īstenībā Daytonas nolīgumā tas nemaz nebija paredzēts. Serbu republikas premjers uzskata, ka tas ir iekļauts Daytonas nolīgumā, taču Daytonas nolīgumā vispār nav nekādas runas par mierīgu atdalīšanos. Daytonu mēs atbalstījām, tāpēc, ka tā bija vienīgā iespēja saglabāt Bosniju Hercegovinu kā vienotu valsti. Diemžēl šīs valsts rekonstrukcija ir izrādījusies ļoti sarežģīta, un tāpēc mums ir e, jāsaskarās ar ļoti smagu politisku situāciju. Daudzas e, no, daudz no reģioniem saka, ka tās ir valstis pašas par sevi. Uh, bet eh, Bosnija Hercegovina it kā vēlas rast ceļu uz Eiropas Savienību, bet, lai to atrisinātu, eh, ir jāapvieno Serbu Republika un Bosnijas Hercegovinas Federācija. Tā šīs valstis ir jāuzskata par vienotu veselumu, tās nedrīkst rīkoties katra par sevi. Tām ir eh, jāatsakās no suverenitātes kopīgas valsts labā, jo pretējā gadījumā šāda kopīga valsts nevar, re, nevar uh, Uh, darboties. Tas attiecas uz ikvienu valsti, ne tikai uz Bosniju Hercegovinu. Tāpat uh, mēs varam konstatēt, ka šī situācija nav uzlabojusies, šo pie, kopīgā valsts, vienotā valsts nav spēcīga, un to galvenokārt pavājina šīs, uh, šī nacionalistiskā retorika, kā arī nevēlēšanās veidot vienotu valsti. Tāpat arī vēl ar vienu nav augstākās tiesas Bosnijā Hercegovinā, kas varētu uh, rūpēties par to, lai šīs četras jurisdikcijas, kas darbojas valstī, varētu tikt eh, harmonizētas. Tāpat arī Serbu republika pastāvīgi uzbrūk tiesu iestādēm un to kompetencē vienotajā valstī. Tas noteikti nenodrošina šīs valsts vienotību. Tāpat arī mēs visi labi zinām situāciju ar augsto pārstāvi. Augstais pārstāvis pārstāv starptautisko sabiedrību, un viņam ir tāds kā otras pilnvaras, viņš ir Eiropas Savienības pārstāvis. Viņš vienmēr ir centies palīdzēt valsts vienotības veidošanai, bet šī augstā pārstāve pilnvaras drīz varētu beigties. Mēs uzskatām, ka atbildībai, atbildību par valsti vajadzētu uzņemties cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī, taču šo atbildību uh, konkrētie cilvēki, politiķi nevēlas uzņemties. Īsnībā viņi uzskata, ka valsts ir daļa no viņu partijas. Viņi uzskata, ka šo valsti vajadzētu vadīt Eiropas Savienībai, un pilsoņiem uh, vajadzētu būt iespēju izmantot, šīs, izmantot šo ceļu. Pastāv ceļu karte, kuru vajag īstenot, ir arī nosacījumi, kas ir jāizpilda, un ik viens zina, ka šie nosacījumi visiem ir skaidri, tie ir uz galda. Kad es biju uh, pēdējo reizi Bosnijā, Hercegovinā, tas bija pavasarī, es varēju konstatēt, ka politiķi vēlas pildīt vienu no ceļu kartēm, tātad eh, šo ceļu karti, kas novestu pie vīzu, liber, vīzu režīma liberalizācijas. Par to viņus arī varētu uzslavēt, jo galu galā eh, šīs valsts pilsoņi to jau ilgi gaida. Šo ceļu karti viņi ir izpildījuši, un es atceros, ka sarunās ar politiķiem, politiķi man minēja, ka lūdzu iedodiet man eh, ceļu karti arī citām lietām. Viņiem tātad vispār nebija skaidrs, ka šāda ceļkārte pastāv. Mums taču ir asociācijas eh, partnerības nolīgums, mums ir viss eh, skaidri noteikts, tāpat mums arī ceļkārte attiecībā augsto pārstāvi. Tad īsnībā šie plāni tikai stāv, šie plāni ir jāizpilda, tie ir jāizpilda konsekventi, lai varētu izpildīt nosacījums, tāpat kā tie tika izpildīti attiecībā uz vīzu režīmu liberalizāciju. Uh, Šajā sakarībā gribētu pieminēt arī kādu lietu, kas man pagājušā gada likās ļoti bēdīga. Bosnijā Hercegovinā ir tūkstošiem sieviešu un vīriešu, kas laikā no 1992. līdz 95. gadam tika izvarotas. Diemžēl neviens par šiem sievietēm un meitenēm neuztraucas, neviens necenšas nodrošināt kompensāciju, atlīdzināt šiem upuriem. Un īstenībā arī uh, netiek izrādīta nekāda cieņa šiem upuriem. Īsnībā šī attieksme ir pat eh, tāda necienīga. Tās netiek, šīs sievietes netiek aizsargātas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šim aspektam. Vajadzētu Bosnijas Hercegovinas varas iestādes, eh, kā arī visu vienoto valsti um, aicināt, lai šīm sievietēm beidzot tiktu izrādīts taisnīgums. Attiecībā uz izglītības sistēmu, uz integrācijas sistēmu, šeit īstenībā nav nekādas iespējas eh, pārkāpt pāri nacionālajām etniskajām barjerām, un tas neatbilst Eiropas Savienības prasībām. Parlamentā mums ir mūža izglītības programma. Esam šo programmu atvēruši arī šīm valstīm. Esam pieprasījuši, lai komisija atver šo programmu. No 2007. gada darbojas šī mūža izglītības programma. Ir Erasmus, ir daudz citas izglītības programmas, taču tās netiek uh, ņemtas vērā. Šķiet, ka Bosnijā Hercegovinā ir kādi 13 izglītības ministri, bet nav nevienas uh, valsts aģentūras, kas varētu darboties kā Eiropas komisijas partneris, kas varētu izmantot šīs iespējas. Šo programmu ietvaros ir pieejams arī finansējums. Un uh, ar EPA fondu palīdzību šīs valstis varētu šo finansējumu saņemt, taču šķiet, ka vispār nav nekādas iespējas šo finansējumu izmantot. Tad, tad ir Bosnijas eh, Hercegovinas eh, federācija, kurā ir desmit kantoni, desmit atsevišķas valdības, tad ir arī federācijas valdība, un pēc tam vēl ir pa virsu visa šī vienotā valsts, un kā tad tas viss var tā funkcionēt. Tad, tad eh, situācija ir tāda, kāda tā ir, un ziņojumā mēs esam centušies uzstādīt prasības, pateikt, kas mūsuprāt būtu jādara. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par to, ka komisijai un padomē vajadzētu izrādīt vairāk spēka, vajadzētu darboties kā dzinulim. Ja mēs tagad paskatāmies uz Martīnas kungu un Spānijas prezidentūras vadītāju un Steiner kungu no Amerikas, uh, viņi cenšas tagad vest sarunas piecas mēnešus pirms vēlēšanām. Es nedomāju, ka šādā veidā mums izdosies panākt izmaiņas konstitūcijā. Un konstitūcija ir jāmaina, ja šī vienota valsts vēlas darboties. Un tagad šķiet, ka neviens to nevēlas. Pagājušā rudenī Zviedrija centās izdarīt izmaiņas konstitūcijā, taču arī tad tas neizdevās. Un tagad eh, cilvēki saka, ka viņi vispār nevēlas vairs neko. Protams, ne jau visi to saka, galvenokārt tas ir Serba republikas premjers. Viņš saka, to var arī lasīt avīzēs, viņš nevēlas nekādas izmaiņas konstitūcijā. Šķiet, ka situācija šajā valstī ir tāda, kas apdrauda nākotnī. Nākotnē šai valstī patiešām nav dzīvotspējīga. Mums ir jābūt striktākiem un prasīgākiem. Pašlaik šodien mēs redzam, ka Steinberga kungs un Martīnesa kungs eh, kaut ko cenšas panākt, bet visticamāk viņi neko nepanāks. Viņi ir sagatavojuši deklarāciju, ko neviens negrib akceptēt. Tad eh, šodien mēs dzirdam arī, ka amerikāņi saka, ka pēc vēlēšanām mēs, amerikāņi, izdarīsim konstitucionālas reformas. Un kur tad ir Eiropas Savienība? Tas eh, notika jau iepriekšējo reizi, tāpat 2006. gadā arī Eiropas Savienība netika iesaistīta šajos jautājumos. Tas nozīmē, ka situācija ir tāda pati kā to laiku, un manuprāt, tāds nedrīkstētu būt. Tad mums ir jāatcerās arī par eh, cilvēktiesību tiesu Strasbūrā, kas ir konstatējusi, un to mēs visi ļoti labi zinām, ka eh, konstitūcija nepieļāva Daytonas nolīgumu. Proti konstitūcijā ir teikt, ka dažos valsts amatos cilvēki ir jāievēlē cilvēki, kas pārstāvētu visas trīs etniskās grupas, tad uh, bosniešus, horvātus un serbus. Un citi nedrīkstētu šos amatus ieņemt. Un kuri tad ir šie citi? Tad citi ir tie, kas nevar pateikt par sevi, ka viņi ir horvāti, serbi vai musulmaņi. Tas nozīmē, ka tie ir visi tie cilvēki, kas ir eh, pēc taču eh, divu tautību laulībās. Tad, ja ir aprecis eh, serbs un bausnietis, kas tad ir viņa bērns? Konstitūcijā visi šie cilvēki ir apzīmēti ar vārdu citi. Tas nozīmē, ka tā ir tāda necienīga attieksme pret šiem cilvēkiem. Tie, viņi netiek pieskaitīti tautai. Tie ir kaut kādi citi, kas nevar ieņemt nekādus amatus. Strats, Strasbūras, eh, konsolā, Strasbūras cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka tas nav pareizi. Nākamajās vēlēšanās mums vajadzētu panākt, lai konstitūcija tiktu grozīta tā, lai arī šie citi varētu kandidēt. Pēc mana vērtējuma pastāv ļoti lielas grūtības izdarīt izmaiņas konstitūcijā pirms vēlēšanām. Dodiga kungs ir centies izdarīt nelielu grozījumu konstitūcijā. Tas attiektos uz prezidenta amatu un uz kādu citu amatu. Tur tātad vajadzētu vienu no Serbu republikas un divus cilvēkus no uh, Bosnijas Hercegovinas federācijas netiek teikts, vai tas būs bosnietis, serbs vai musulmanis. Vai tas ir tikai viens aspekts? Ja tas ir tas mazākais kopsaucējs, tad es īsti nezinu, vai šis cilvēktiesību tiesas spriedums tiks eh, izpildīts, vai politiķi to ievēros. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu būt vienotiem nostājā, ka ir vajadzīga augstākā tiesa Bosnijā Hercegovinā. Vāci, vāc, vācu valodas tulkojumā ir dažas kļūdas, un es gribētu iesniegt dažus nelielus grozījumus, lai tas atbilstu angļu variantam. Mēs runājām arī par kāra noziegumiem un organizēto noziedznību un korupciju. Arī šie jautājumi ir jāizskata daudz stingrāk. Mums ir jādomā arī par to, ka seksuālā vardarbība būtu jāiekļau krimināla kodeksā. Uh, tā lai upuri varētu saņemt atbilstošu kompensāciju. Es runāju par tām sievietēm un meitenēm, ko es iepriekš pieminēju. Ir jāatcerās, ka izvarošana ir jāatzīst par kara noziegumu. Starptautiskais kara tribunāls to tā ir atzinis un gal galā arī Bosnijas Hercegovinas mērogā vajadzētu atrast iespēju vismaz izmaksāt kompensāciju šīm meitenēm un sievietēm. Mums ir jāatcerās arī par bēgļu un izdzīto atgriešanos tā vēl ar vienu netiek nodrošināta. Mēs eh, arī gribam runāt par mājokļu piešķiršanu un vēl par citiem jautājumiem. Es aizmirsu to iekļaut. Te ir runa par šiem eh, cilvēkiem, kas tika aizdzīti no Serba republikas un uh, Bosnijas Hercegovinas uz citām valstīm, jo uh, Šķiet, ka šie reģioni izskatās vēl tāpat kā kara laikā. Neviens nav atgriezies šeit dzīvot. Un vajadzētu izmantot šos reģionus kaut kādai lauksaimniecībai. Korupcija ir ļoti svarīgs temats. Ir jāatcerās par korupciju arī valdības struktūrās par uh, publisko līdzekļu izšķērdēšanu, par uh, darba atļauju piešķiršanu, par veselības sistēmu. Visās šajos jomās korupcija ir ļoti būtiska. Šī korupcija ir patiešām dziļi iesakņojusies arī federācijā. Es uzskatu, ka šie jautājumi, par ko mēs šeit runājam, ir vismaz mēģinājums neuzkraut kādam vienam cilvēkam vainu, mēs vēlamies vienkārši norādīt uz problēmām un norādīt, kur vajadzētu vairāk piestrādāt. Kā es runāju, izglītības sistēma ir jāuzlabo. To vajadzētu pielīdzināt Eiropas līmenim. Es gribētu arī lūgt uh, iesniegt grozījumu par uh, profesionālo izglītību, jo, manuprāt, daudzās jomās uh, profesionālā izglītība, un šeit es runāju, piemēram, par vecmātēm, Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo izglītības līmenis šajās jomās ir ļoti slikts. To mēs varētu panākt arī ar EPA fonda finansējumu. Mēs varētu panākt arī eh, struktūrāls izmaiņas šajā jomā. Par vīzām es jau runāju. Mēs redzam, ka politiķi ir labi pastrādājuši šajā jautājumā, un mēs ceram, ka pavisam drīz tas novedīs pie pozitīviem rezultātiem. Taču, godamie kolēģi, Bosnijā satiksme, personu satiksme vēl ar vienu ir visai sarežģīta. Te ir runa par eh, sociālās eh, apdrošināšanas sistēmām, jo bieži vien te pastāv patiešām reāli šķēršļi. Mums vajadzētu nodrošināt arī iekšēju darbinieku brīvu kustību. 2011. gadā ir paredzēta tautas skaitīšana, pavisam drīz tiks pieņemts attiecīgs likums. Mums, nu, tas saskars, mēs te saskarsimies ar lielām problēmām, jo daudzi nevēlēsies atzīt savu iepriekšējo situāciju. Viņi varbūt pat centīsies mainīt eh, savu etnisko piedarību. Tad vēl kāda problēma, tas tā attiecas arī uz ceļu karti. Te runa par valsts īpašumu. Bosnija-Hercegovina Bosnija ir valsts, taču e, šis, šī, šī valsts īpašuma sadalījums pašlaik ir ļoti svarīgs kritērijs, un tieši tāpēc mums vajadzētu aicināt politiķus sadarboties ar augsto pārstāvi attiecībā uz valsts īpašuma sadalīšanu atsevišķās vienībās. federācijai ir izdevies eh, saņemt eh, finansējumu no Startautiskā monetārā fonda, jo tā ir pieņēmusi vairākus likumus, lai saņemtu šādus līdzekļus. Reģionālā sadarbība arī ļoti svarīga, un es ceru, ka esmu pieminējusi visu, bet varbūt arī eh, nāsmu tomēr daudz ko svarīgu atcerējusies. Liels paldies par jūsu sapratni priekšādētāji. Paldies! Jebkurā gadījumā jau ir pieteikušies 11 runātāji. Un, protams, jūs ļoti visaptveroši aptvērāt šo situāciju, un tas varbūt eh, liks pārējiem saīsināt savas uzstāšanās. Es vēlētos atgādināt, ka es došu vārdu vispirms ēnu referentiem, un tikai tād pārējiem. Tāpēc, lūdzu, es gribētu Kukana kungam pirmajam dot vārdu. Paldies! Es neesmu īsti ēnu referents, bet delegācijas eh, vadītājs. Tālāk komentāri ārpus mikrofonu, kurus mēs diemžēl nedzirdam. Es vēlētos sākt ar to, ka vēlētos apsveikt cienīmo kolēģi Dorisu Paku par lielisko ziņojumu, kur viņu mums stādīja priekšā. Uh, un faktiski tehniski viņi izrunāja visus svarīgākos jautājumus, raksturojot politisko situāciju val šajā valstī. Es vēlētos minēt dažus jautājumus, kas, manuprāt, ir jāpasvītro šīs svarīgās rezolūcijas sakarā. Jūs jau minējāt, ka šogad ir vēlēšanu gads Bosnijā, Hercegovīnā, un mēs dzirdējam, ka īsti šis nav labvēlīgs laiks politiķiem, jo nekas īsti nav sasniegts, stāvoklis ir slikts valstī pirms vēlēšanām. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu mēģināt aicināt viņus izmantot šo pirmsvēlēšanu situāciju kā sviru, lai virzītu valsti nepieciešamo reformu virzienā. Es nezinu, cik tas būs pozitīvi, bet varbūt Nu, un droši vien, ka tas būtu grūti, bet tā varbūt būtu atšķirīga pieeja. Mēs visi zinām, ka tuvošainās Eiropas integrācijai ir ārkārtīgi lēna salīdzinot ar citām reģionu valstīm, un komisija jau progresa ziņojumā to ir ļoti spēcīgi uzsvērusi. Un Mm, arī Eiropas parlaments ir aicinājis eh, tātad veikt vairāk, būt aktīvākiem, lai mm, panāktu progresu valstī, un mūs visus ļoti sarūktina šis te ļoti ierobežotais reforma apjoms ļoti ilgā laika posmā. Un varētu arī sacīt, ka virzība uz eh, stabilizācijas un asociācijas eh, nolīgumu nosacījumu panākšana arī ir ārkārtīgi lēna. Eh, valstī jāturpina konstitucionālā reforma, kas izveidotu tādu koherentāku institūciju sistēmu un izveidot funkcionējušas neatkarīgas institūcijas. Ir vajadzīgs dažādas ekonomiskās un struktūrālās reformas, lai varētu uh, likvidēt visas barjeras vienotās ekonomiskās telpas izveidošanai valstī, ir jāturpina privatizācijas process. Es ceru, ka ar Eiropas pirmsiesāšanās fonda palīdzību šīs struktūrālās ekonomiskās reformas tomēr tiks realizētas šajā kontekstā. Bezdarba pieaugums arī ir jāpiemina, jo jo tagad tas sasniedz jau kaut kur 40% un vēl dažas piezīmes. Es domāju, ka masu mēdīja neatkarība arī ir jāmin. Tas šeit nav minēts, un es domāju, ka ir vērts padomāt par šī jautājuma iekļaušanu tekstā. Jo šajā kontekstā sabiedriskie plašaziņas līdzekļi ir jāmin kā svarīgs līdzeklis, lai cīnītos pret tolerances trūkumu, gan uh, etniskās uh, neiecietības, gan citu neiecietības formu atspoguļošanā. Un varbūt tas ir jādara tādā proeiropiskā veidā. Nu, var jau būt, ka tas ir pārāk ideālistiski, bet nu vismaz mēģināsim. Un kas attiec uz liberalizācijas jautājumiem, es piekrisai, ir jānovērtē tas, kas ir izdarīts labi. Un es ceru, ka Eiropas komisija Drīz mums arī stādīs priekšā likumdošanas paketi par šo jautājumu, un Eiropas parlaments varēs attiecīgi tad šo informāciju apstrādāt. Paldies, Vigaņina kungs, kas pārstāv Boskuts kundz gēnu referentu. Paldies! Paks kundz cienējamie kolēģi Boskuts kundz vārdā. Es vēlos pateikties referentē par darbu. Jūs tātad dzirdējāt šo ļoti pamatīgo pakskundas izdarīto analīzi un ir tāds ļoti pamatīgs ziņojums. Faktiski nav daudz kā tāda, kam es eh, nevarētu piekrist šajā ziņojumā, un es domāju, ka eh, šis ziņojums eh, un šī ziņa, ko nesīja šis ziņojums, ir ļoti skaidrs un spēcīgs. Bosfords kundzes vārdā es vēlētos izteikt apmierinātību ar to, ka Mm, jautājumi ar kāra noziegumiem un kāra noziegumu upuriem ir iekļauti ziņojumā. Attiecība tātad sociālistu demokrātu grupas vārdā mēs esam iesnieguši virkni grozījumu, kas ir saistīti ar jautājumu par to, ka perspektīva iestāties Eiropas Savienībā ir kaut kas tāds, kas cilvēks apvieno, liek mobilizēties. Un tas ir viens no tādiem stimuliem, kas liek cilvēkiem mainīt savu valsti. Un jūlijā apritēs 15 gadi mm, kopš no bēdīgi slaveniem notikumiem Srebrenicā, un es domāju, ka šis jautājums arī ir jāpiemina. Vēl daži jautājumi, kas mums prāt ir svarīgi, un mm, tas būtu jāpasvītro tāds sieviešu stāvoklis, un minoritāšu situāciju, ieskaitot romus, ebrejs un cits minoritāts. Un Bosnija Hercegovina ir valsts, kas sastopas ar problēmām kā tranzīta valsts cilvēku tirzniecībai. Bez tam diezgan sarežģīta ir situācija uh, ar bēgļiem un arī cilvēkiem, kas valsts iekšienē ir um, izbraukuši no savām pastāvīgiem dzīves vietām. Ļoti augsts uh, bezdarba līmenis. Īpaši jauniešu vidū mēs dzirdējam, ka virs 40% jau ir šis procents. Nezinu, manuprāt, tas ir šausmīgs jautājums. Es vispār nesaprotu, kā cilvēki izdzīvo. Uh, Acim redzot, tas ir saistīts arī ar ēnu ekonomikas īpatsvaru Taču šim jautājumam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Uh, Paks kundze, jūs ziņojumā un prezentācijā mēs redzam jūsu patieso vilšanos par to, ka praktiski nekas valstī uz priekšu neiet. Un mums vajadzētu izanalizēt, varbūt ne šai ziņojumā, bet vispār iemeslus, kādēļ uh, šī attīstība ir tik lēna. Uh, kāpēc mēs nespējam rast veidu, kā palīdzēt šai valstī liktai virzīties ātrāk. Viņiem ir vēlēšanas, viņi zina, kurā virzienā viņiem jāiet, un tomēr viņi uh, it kā kavēja attīstību savā valstī, un tas reizēm mums šķiet nesaprotam. Sarajevānisam notika plaša konference, kurā mēs piedalījāmies, un mums bija tāds iespējas, ka vispār reģiona uh, noskaņojums ir diezgan pesimistisks attiecībā uz dalību Eiropas Savienībā. Un uh, reizēm mēs aiz kokiem neredzam mežu runājot par Bosniju un Hercegovīnu. Uh, Un mūsu partijas eh, iniciatīva, partijas grupas iniciatīva būs eh, šī ideja par šo paplašināšanos 2014, tātad 2014. gadā. Un eh, mēs vēlētos tātad, nu, dot šo stimulu, virzību paplašināšanās procesam, un Bosnija Hercegovina varbūt ņems vērā šo mūsu vēlmi eh, palīdzēt reģionam un inkorporēt eh, Bosniju, Hercegovinu, visu reģionu Eiropas Savienībā. Jo, ja jūs, piemēram, paskatieties eh, šo ceļvedu attiecībā uz vīzām, tur ir ļoti skaidrs prasības, kuras var izmērīt un izvērtēt pasņā, pastāv apņēmība no abām pusēm, un šeit visas lietas virzās ļoti ātras priekš, un es ceru, ka šogad Bosnija un Hercegovīna izmanto šo iespēju un varēs baudīt vīzu atcelšanas režīmu. Bet eh, savukārt iespēja iestāties Eiropas Savienībā kļūt par dalību valsti, šai valstī tiek tik tālu, ka viņi ir gatavi padoties. Uh, Un varbūt tā būs, nebūs reakcija uz šo ziņojumu, bet mums ir jāstāsta, ko mēs varam darīt pozitīvā virzienā kā parlaments. Latfords kundze lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kur sacīja, ka Pakas kundze ir izveidojusi lielisku ziņojumu. Tiešām tā ir. Un arī viņas prezentācija vis, visaptveroši. Es gribētu pieminēt tikai dažas uh, lietas. Es esmu priecīga par to, ka viņi ir iekļāvusi uh, korupcijas jautājumu, nepieciešamību pēc uh, augstākās tiesas, uh, tiesu sistēmas uh, reformas, varbūt pēdējo varētu tā mazliet uzsvērt, bet vēl ir daži aspekti, kurus mēs varētu uzsvērt, piemēram, spējas uzsvērt. Kā būtu ar segregāciju skolās, ka ir divas skolas zem vienu jumtu? Tas ir pilnīgi nepieņemami. Nu jau tik ilgi pēc Daytonas turpinās šī situācija un vajadzētu tomēr to, tai pielikt punktu, jo tā ir pilnīgi nepareizi. Es esmu priecīga, ka Paks kundze ir runājusi par eh, taisnīgumu, seksuālo noziegumu sodīšanu pēdējo 15 gadu laikā. Ja tas tiktu izdarīts, mēs varbūt neredzētu eh, šīs situācijas atkārtošanos tādos reģionos kā Kongo, piemēram, jo Bosnija un Hercegovina šo jautājumu nebija risinājusi. Es gribētu, lai tad vairāk tiktu uzsvērta nepieciešamība par vēlēšanu normas eh, reformu, jo skaidrs, ka turvojas vēlēšanas oktobrī un eh, te ir acīm redzams diskriminācijas pazīmes, tās būtu jānovērš. Runājot par konstitucionālo reformu plašākā nozīmē Es domāju, mums būtu jāsaka, ka sarunām būtu jāturpinās, kaut arī tas nav eh, realistiski, ka kaut kas tiktu panāts līdz oktobra vēlēšanām. Es vienkārši gribētu pajautāt Paks kundzei, kā jums šķiet, vai, vai, vai šis ierosinājums, eh, kas izskanēja preses relīzē eh, šonedēļ vai pagājušajā nedēļ, ka prezidentūra un ASV ierosina izstrādāt deklarācijas mm, projektu, kurā ir paredzēts, ka šīs valsts iestādes apņemas izvērst konstitucionālu reformu pēc vēlēšanām. Skaidrs, ka viens no priekšnoteikumiem, lai varētu iestāties Eiropas Savienībā, ir šis te konstitucionālās reformas, bet skaidrs, ka te arī trūkst konsens. Šī saikne starp uh, slikto ekonomisko situāciju un konstitucionālās reformas uh, trūkumu arī šeit būtu jātaino, jo tā, tā, tā ir svarīga attiecībās ar uh, Eiropas Savienību. Te ir uzsvērts uh, progress vīzu uh, Uh, atvieglojuma režīma ieviešanā. Jā, bet te ir redzams, tad, kad tika izvirzīts konkrēts mērķis, tad uh, Bosnijas Hercegovinas varas iestādes darīja visu, kas ir to spēkos, lai to sasniegtu. Mēs varbūt varētu mm, šeit pieminēt komisijas pozitīvo vērtējumu. Varbūt mēs varētu sveikt šo progresu, ka tagad uh, Bosnija Hercegovina ir nepastāvīgais ANO drošības padomes eh, loceklis. Vēl mēs varētu pieminēt Serbijas parlamenta rezolūciju, kurā tas apņemas uh, strādāt pie Srebrenikas jautājuma, kaut arī uh, tas pārsvars balsojumā bija ļoti neliels. Tomēr te tiek atzīta Bosnijas teritoriālā integritāte, un tas ir svarīgs, un varbūt mēs varētu Bosnijas parlamentu mudināt pieņemt viņu pašu rezolūcijas, un citas parlaments arī mēs varētu virzīt uz šo pašu soli. Un e, tad uh, 1. jūnijā ir paredzēta reģionālā konference Sārājevo par progresu ceļā uz ES. Slovenijā bija viena martā šāda līdzīga konference, acīm redzot, to neapmeklēja Eiropas Savienības līderi. Un tas, protams, savā ziņā ir tā kā serbu uh, Uh, protesta atspulgs, es ceru, jo Kosovu bija pārstāvēt šajā konferencē, es ceru, ka uh, jūnijā konferencē tomēr es tiks pārstāvēt. Lūdzu, nākošā runātāja. Sargentīnī kundze, liels paldies priekšsēdētāji! Tas ir skumji, ka mums te jāklausās tai faktā, ka, cita, ka kāda valsts mēģina sadarboties ar citām valstīm, un beigās rezultāts ir tāds, ka patiesībā nekas īsti nenotiek. Jo šī valsts, šī valsts saskars ar lielām grūtībām, un tomēr mūsu savienībā mēs redzam, ka stabilitāte ir ļoti svarīgs faktors. Man tiešām ir žēl, domājot par eh, Bosniju Hercegoviņu, raudzīties uz tiem bērniem, kas nevar apmeklēt skolu, un te tiešām varu tikai uzteikt referenti par viņas veikto darbu un par konkrētiem elementiem, kas šeit ir minēti, piemēram, par izvaroto sieviešu uh, Uh, un citu seksuālo noziegumu upuru stāvokli. Es domāju, ka te ir pietiekoši daudz uzmanības uh, veltīts šim jautājumam dokumentā arī minoritāšu stāvoklis un bērni, kas apmeklē segregētās skolas. Un uh, te ir runa arī par citām kategorijām. Tie, tās arī mūs uh, nodarbina. Eh, mums kā sociāldemokrātiem nav pieņemama šī, šī termina lietošana citi pēdiņās. Un tas attiec gan uz uh, reliģisko politiku, gan uz gejiem un transseksuāļiem. Un, uh, pakas uh, kundze ir pozitīvi novērtējusi uh, progresu vīzu režīmu atvieglojuma virzienā. Bet šis 2010. gada vasaras atvaļinājuma laiks, kas tiek pieminēts kā termiņš, arvien tuvojas, un es nezinu, vai mēs to varam panākt, nu tad mums tiešām ir jāizdara nopietni centieni, un es nezinu, vai Eiropas komisija to dara. Un ģenerāla sekretārs un augstais um, ārlietu pārstāvis uh, šīt, šo te amatu apvienojums, es nedomāju, vai ir pareizs risinājums. Es neesmu pārliecināta, ka būtu labi, ka viens un tas pats cilvēks ir atbildīgs arī par uh, situāciju uz vietas. Un vēl pēdējais komentārs no manas puses ir tātad, protams, uh, zaļo jājam zirdziņš eh, ilgspējīgā eh, enerģija un attīstība. Protams, te arī šai valstī ir nepieciešami stratēģi šajā jautājumā. Ir eh, hidrauliskās centrāles būvniecība, bet te Eiropas Savienībā ir jābūt redzamākā lomā. Jā, lūdzu uh, izteiksies uh, nākošā runātāja. Liels paldies, saka Kopas kundze. Es gribētu pateikties uh, Pakas kundzei. Vispārējais gribētu sacīt, kaut arī viņas uh, norādījumi un kritika ir pamatot, man tomēr ir nopietnas šaubas par to, vai šī te lielā kritika, kas izpaužas šajā uh, tekstā ir pareizi. Kādu brīdi Eiropas Savienībai ir jāizdomā, vai tā runā par kaut kādu, pro, vai Eiropas Savienība eh, adres, eh, vēršas pie kādas um, eh, pašpasludināts valstis, valsts vai kāds nopietnas valsts, un līdz ar to arī tam tonim jābūt attiecīgam. Un es te mazliet Uh, runājot par šo kon, uh, konstitūcijas reformu. Man jāsaka, ka ir pilnīgi skaidri jāatrod veids, kā pārtraukt šo asins izliešanu. Taču uh, te ir jāņem vērā, ka, vis, ka lielā nacionālā dažādība ir, ir eh, liela problēma, jo tad, ja cilvēks nepiedara kādai konkrētai nācijai, viņš arī īsti nav gatavs darboties valsts laba. Un, manuprāt, šeit arī um, pastāv šis te nereālistiskais eh, termiņš, kad varētu atvieglot vīzu režīmu līdz 2010. gada vasaras atvaļinājumu laikam. Man šķiet, ka tas nav īstenojams. Un otrkārt, un daudzi kolēģi jau to ir minējuši, ka ir jāpiemina 2010. gada oktobra vēlēšanas. Nu, un eh, bū, tiks iesniegti grozījumi, tad būs iespēja par to aprunāt. Liels paldies! Lūdzu, nākošā runātāja. Ibrīzās Kičkundze. Situācija ir tāda, ka, ja ir daudz un ilgas sarunas, tad eh, bieži vien pietrūks laika komentēt eh, šo klā, izklāstu. Jebkurā gadījumā es vēlētos apsveikt ar Spakas kundzi par eh, viņas sagatavoto tekstu. Protams, ir dažas sīkas lietas, ko varētu nedaudz uzlabot. Kopumā es uzskatu, ka visas uzskaitītās reformas ir eh, labas. Jūs runājāt arī par sociālajiem jautājumiem. Jūs pieminējāt eh, visus lielākos, svarīgākos punktus. Es vēlētos atbalstīt arī to, ko minēja daži kolēģi, piemēram, priekšlikumi par mazākumtautībām. Varbūt mēs varētu uzlikt lielāku uzsvaru uz šiem punktiem, bet uh, par to es neiesniegšu nekādus grozījumus. Tad uh, vēl dažas piezīmes. Esmu bieži dzirdējusi divas lietas. Pirmkārtām, diskusijās bieži tiek minēts tas, ka Bosnija-Hercegovina ir tranzīta valsts cilvēktirdzniecībai. Un, protams, ka to nevar akceptēt, tas visiem būtu skaidrs. Esmu dzirdējusi to vairāk kārt, un es domāju, ka mums vajadzētu reaģēt, jo tā nebūtu nav taisnība. Mēs bieži vien to dzirdam un eh, tiek izteikti šādi apgalvojumi. Protams, es nevaru teikt, ka tas ir pilnīgi nepareizi, taču ir arī citi reģioni, ir arī citas valstis, kas eh, saskarās ar šo problēmu vēl vairāk. Tagad otrs punkts, kuru es vēlētos nedaudz sīkāk aprakstīt. Kad kolēģi jau minēja, ka augstā pārstāve birojas nav tas pats, kas Eiropas komisija. Tas ir viens cilvēks ar divām atšķirīgām funkcijām. Tātad tas ir īpašais pārstāvis no Eiropas Savienības, un otrs ir augstā pārstāvja birojs. Tas ir divas atšķirīgas lietas. Augstā pārstāvja birojs ir saistīts ar ANO, bet uh, otrs amats saistās tikai un vienīgi ar Eiropas Savienību. Jautājums par to, vai šis birojs būtu jāslēdz. Mēs nedrīkstētu to darīt pārāk ātri. Mēs nedrīkstam šeit eh, rīkoties pārsteidzīgi. Dažkārt šos punktus bieži vien piemin nacionālisti. Es varu atbalstīt kopas kundzes jautājumu. Kāda tad ir šī situācija? Mēs sev uzdodam jautājumu par eh, šiem, par šīm dubultajām nacionālistiskajām nostājām Bosnijā. Mēs vēlētos saprast, kas īsti te notiek. Sākotnēji mēs eh, varējām redzēt nevēlēšanos rēģēt. Daytonas nolīguma mēķis bija apstādināt asins izliešanu. Tajā pašā laikā tam vajadzēja novest arī pie situācijas normalizācijas. Bija būtiski, lai šī valsts varētu kļūt par Eiropas Savienības partneri. Bet tagad šīs atsevišķās teritoriālās vienības Serbu republika visu to bloķē. Mēs sekojam līdz šai situācijai jau 15 gadus, un, diemžēl, uh, Neuzskatu, ka paustā kritika ir pārāk spēcīga. Mums vajadzētu būt atklātākiem, mums vajadzētu saukt problēmas to īstajos vārdos. Mums patiešām ir jākritizē tas, kas šeit notiek. Mums ir jākritizē arī pēdējo 15 gadu bezdarbība. Iesniegšu arī attiecīgus grozījumus, un es jebkurā gadījumā aicinu visus atbalstīt šo tekstu. Nākamais runātājs. Liels paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Pirmām kārtām es vēlētos apsveikt savu godāmo kolēģi Dorisu Paku par uh, viņas sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, šis ziņojums ir visaptverošs, tas ir ļoti reāls un arī līdzsvarots. Tieši tāpēc uzskatu, ka uh, šis ziņojums ir atbilstošs un labs pamats mūsu turpmākajam darbam. Protams, mēs iesniegsim arī dažus grozījumus, lai šo ziņojumu padarītu vēl noteiktāku. Vēlētos sveikt savu kolēģi Dorisu Paku par to, ka viņa ir pieminējusi upurus, it īpaši sievietes, kas ir cietušas Bosnijā. Manai kolēģi ir taisnība, mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šiem upuriem. Šeit nav runa tikai par upuriem, bet arī par šo noziegumu izdarītājiem, kas ir emigrējuši no Bosnijas. Pazīstu kādu ģimeni, kas uh, cieta no vardarbības, no izvarošanas. Pašlaik šī ģimene dzīvo Eiropas Savienībā uz tās pašas ielas, kā šis uh, no šī nozieguma izdarītājs, kuram piešķira politisko patvērumu. Jūs varat iedomāties, kādu traumu pārdzīvo šī ģimene. Šī valsts, kas piešķīra patvērumu, apgalvoja, ka šī izvarošana ir notikusi jau sen, un līdz ar to tā vairs nav pakļauta uh, sodam. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk uzmanības pievērst šim jautājumam, un mums vajadzētu vairāk runāt par šīm lietām. Nākamais par Srebrenicu bet tajā pašā laikā šī, šī Serbijas pieņemtā rezolūcija. Daudz cilvēku Bosnijā nav apmierināti ar šo rezolūciju, un arī man būtu daudz kas kritisks sakāms par šo rezolūciju. Bet, ja kurā gadījumā šis, šī rezolūcija ir pietiekami laba, jo līdz ar to eh, Bosnija Hercegovina pievērsīs lielāku uzmanību šim jautājumam, tāpat arī Serbija. Bosnijai Hercegovinai vajadzētu noteikt eh, sev dinamiku, kādā veidā tā tuvināsies Eiropas Savienībai. Manuprāt, progress nav bijis pietiekami ārsts, ātrs. Mēs saskaramies ar vieniem un tiem pašiem jautājumiem atkārtoti. Pašreizējais konstitucionālais ietvers saskaņā ar Bosnijas politiķu viedokli nav pareizs, un to vajadzētu grozīt. Daudzi politiķi Bosnijā uzskata, ka nākamajā posmā Bosnijai Hercegovinai ir jābūt uh, disintegrētai, bet ir arī tādi politiķi, kas uzskata, ka Serbu republikas atdalīšanās varētu tikai stiprināt Bosniju Hercegovinu. Neviena no, neviens no šiem variantiem nav dzīvot spējīgs. Mums ir jādomā par Bosnijas Hercegovinas ekonomiku. Mums ir jāatcerās, ka ārvalstu investori nevēlēsies ieguldīt šajā valstī. Tāpat arī ekonomika negūs nekādu labumu no šādiem pasākumiem un uzskatiem. Tieši tāpēc uzskatu, ka mums Eiropas institūcijām, tā skaitā arī Eiropas parlamentam, vajadzētu sniegt citu pieju. Mums vajadzētu veicināt jaunu, pozitīvu, integrētāku pieju, kas gatavotu Bosniju nākamajai fāzei tās ceļā uz Eiropas Savienību. Diemžēl dinamika nav pietiekami strauja. Kā jau esam pieredzējuši, Bosnija pašlaik uh, iepaliek citām Balkānu valstīm. Tā nebūtu nav pilsoņu vainā. Ievēlētā politiķu elite šī mandāta laikā pierādīja, ka tā nevar stāties pretī izaicinājumiem, ar uh, ko saskaras Bosnija ceļā uz Eiropas Savienību. Daži vārdi par Jakoba Finča lietu. Diemžēl nav pietiekami daudz politiskās gribas īstenot lēmumu, kas attiecas uz Strasbūras tiesas spriedumu. Ir paredzētas jaunas vēlēšanas Bosnijā jaunas prezidenta vēlēšanas. Ir jānorāda datums Bosnijai, kad, Eiropa, kad tā varētu iestāties Eiropas Savienībā. Lai nodrošinātu lielāku pilsoņu līdzdalību vēlēšanās, kā arī lai palielinātu kandidātu skaitu vēlēšanās. Es uzskatu, ka ir nepiedodami atkāpties, mums pašlaik atkāpties, jo pašlaik mums vajadzētu iestāties par reformām vēlēšanu likumā. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu garantēt mazākumu tautību tiesības. Vai mēs gaidīsim vēl četrus gadus, lai dotu datumu Bosnijai. Es domāju, ka tieši to mums vajadzētu paust Bosnijai Hercegovinai. Nevēlos runāt par vīzu režīma liberalizāciju, daudzi jau par to runāja, bet es domāju, ka turmāko gadu laikā mēs varēsim daudz ko darīt šīs lietas labā. Izsniegsim dažus grozījumus, ar kuriem mēs šo ziņojumu tikai uzlabosim. Uzskatu, ka šis ziņojums pozitīvi ietekmēs turpmāko lietu kārtību Bosnijā. Ir pieteikušies vēl trīs runātāji, nestoties uz Mirela kungu, kurš ir direktors eh, paplašināšanās ģenerāldirektorātā. Tāpat arī ir vēl jārunā pakas kundzei, un tad mums vēl ir cits darba kārtības punkts izskatāms. Tas nozīmē, ka mums ir jāskatās pulkstenī. Došu vārdu posauta kungam, tad svobodas kungam, un pēc tam predes kungam, un pēc tam Mirela kungam, un tad pakas kundzei. Lielas paldies priekšādētāji! Ziņojums ir izcils. Galu galā no e, šīs referentes nevar gaidīt neko citu. E, bet ir e, daži punkti, kas diskusijās vēl netika pieminēti. Es gribētu brīdināt par to, ka šie mēģinājumi augstā pārstāvju amatu apšaubīt ir diezgan negatīvi. Es domāju, ka šajā ziņojumā ir skaidri uh, norādīts uz eh, to, ka vajadzētu stiprināt šos abus amatus, ka abiem šiem amatiem ir eh, jābūt spēkā vēl ilgāku laiku, un tāpat arī eh, šis, šis persona, šis cilvēks būtu jāatbalsta no mūsu puses. Galu galā viņa darbs ir izcils, un es uzskatu, ka Eiropas institūcijas pārāk daudz neatbalsta šos cilvēkus. Es gribētu arī ah, a, a, apsveikt šo ziņojumu tajā punktā, kur ir runa par kritiku pret mūsu institūcijām. Te ir teikts, ka tām ir jābūt vadošākām un tām vajadzētu izrādīt lielāku atbildīgumu. Es uzskatu, ka Kopas kundzes šaubas arī šeit būtu jāņem vērā. Diemžēl viņai ir devusies prom. Es domāju, ka mums ir vajadzētu kritiski un skaidri izteikties par uh, Uh, politisko atbildību valsts iekšienē, bet mēs varam kritizēt tikai tad, ja mēs esam pietiekami kritiski arī pret starptautisko sabiedrību. Par konstitūcijas reformu, es domāju, te tas ļoti skaidri parādās. Kāpēc tad uh, Bosnija Hercegovina nevirzās uz priekšu? Tāpēc, ka Daytonas nolīgums radīja pārāk daudz konstrukciju, un līdz ar to valsti, valsts pati nav spējīga tikt eh, galā ar šo nepreizo struktūru. Un ja mēs tagad uz kādu norādīsim ar piekstu un teiksim, ka jums tas ir jāmaina, tad tāds turpināsies mūžīgi. Mums ir jāpiedalās aktīvi, mums ir jānodrošina eh, tas, ka bez uh, zināmiem etniskiem komponentiem konstitucionālajā struktūrā nekas nevirzīsies uz priekšu. Bosnijā Hercegonijā izdosies eh, attīstīties tikai tad, kad eh, tiks veicināta pilsoniskā sabiedrība, kad tiks stiprināta šī centralizētā valsts. Ir jāatcerās, ka pašlaik eh, šī valsts sastāv no trīs atsevišķām etniskām grupām, tātad Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. Un ar horvātiem šeit es nedomāju šos eh, Hercegovinas iedzīvotājus, bet arī eh, centrālos eh, Bosnijas iedzīvotājus, tika jau pieminēti šie kosovieši. Es domāju, ka šie punkti ir pietiekami būtiski. Es uzskatu, ka tas ir nākamo gadu uzdevums. Ja mums neizdosies šo uzdevumu izpildīt, tad mēs vēl pēc 10, 20 gadiem šeit sēdēsim un uh, sūdzēsimies, ka, diemžēl, reformas nav izdevušās. Paldies, Svabadas kungam vārds. Paldies, priekšādētāji. ir pilnīgi skaidrs, ka Pakas kundzes ziņojums ir ļoti labs un informatīvs. Es eh, nepieminēšu tos punktus, kur es piekrītu, bet eh, runāšu par tiem, kur mans viedoklis nedaudz atšķiras. Es nevaru īsti saprast, kāpēc eh, šie Martīnes kungs un Steinberga kungs uh, īsu laiku pirms vēlēšanām cenšas panākt ko tādu, kas nav izdevies jau ilgāku laiku. Vēl viņiem veiksmas jebkurā gadījumā, bet es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties tajās lietās, kur mēs varētu panākt kaut kādus uh, ātrus uh, rezultātus. Ja runa par etnisko piedarību, tad uh, esmu dzirdējis, ka Serbu republika ir mazliet gatavāka to darīt, šeit gan runa tikai par prezidentu. Ir runa par dažādiem pakāpeniskiem attīstības punktiem. Mums ir jānodrošina īstenošana. Nākamais. Par augsto pārstāvi. Aleksandrs uzskata, ka tas ir nedaudz uh, pārspīlēti. Tas taču mums neko daudz nedod. Atklāti sakot, jau gadus šis augstais pārstāvis darbojas, bet eh, tas neko nedod, jo gal galā cilvēki viņu nevēlas, un līdz ar to ar šo pompozu amatu nekas netiek izpildīts. Es nevaru akceptēt arī to, ka šis ANO augs, īpašais pārstāvis, kaut gan ziņojumā viņš vispār nav pieminēts, tad, eh, manuprāt, tas ir tas centrālais, eh, jo gal galā tas. Uh, Mūsu mm, sadarbības partneris ir Eiropas Savienības augstais pārstāvis. Es saprotu, kāpēc Doris, Doris nevēlas šeit iedziļināties. Vai būtu efektīvi, ja mēs augsto pārstāvu liktu kopā ar komisijas delegācijas vadītāju, vai varbūt mēs atstātu viņu pie ANO augstā pārstāvi biroja? Šie jautājumi patiešām ir būtiski, un uh, tie būtu jāuzdod. Mums vajadzētu ātri arī pieņemt lēmumu šajos jautājumos. Bet, ja runa par institūciju, tad šis uh, ANO īpašais pārstāvis un augstais pārstāvis, manuprāt, mums vajadzētu šeit noteikt uh, robežas, jo savādāk mums radīsies tikai nesaprašanās. Es pilnībā piekrītu posāta kunga viedoklim. Šķiet, ka arī Dorisa pakarītam piekrīt šīs cilvēks, kas pašlaik darbojas šajā matā, ir ļoti labs. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir austrietis vienkārši tāpēc, ka viņš ir eh, ļoti labs darbinieks. Jebkurā gadījumā es domāju, ka šeit ir runa par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi. Pilsētkungs, ja mēs tagad sāksim eh, ieviest pilnīgi jaunu kārtību Bosnijā, Hercegovinā, tad, eh, manuprāt, mēs ne, neradīsim labus priekšnosacījumus risinājumam Bosnijā, Hercegovinā. Es domāju, ka mums vajadzētu strādāt ar šiem divām identitātēm, kas pastāv. Mums vajadzētu izskatīt arī horvātus kā etnisko grupu un nodrošināt viņu tiesības. Uh, gribētu runāt par 6. un 7. punktu. Šeit nav runa tikai par Sērbu republiku. Šeit ir arī citi izteikumi, kas īstenībā nekam daudz nepalīdz. Uh, Ja mēs tajā šajā septītajā paskatītos, ka mēs visus aicinam uh, eh, Daytonas miera nolīgumu, ievērot Daytonas miera nolīgumu un vismaz izdarīt tādas izmaiņas, lai valsts varētu funkcionēt, tad es būtu ļoti apmierināts. Bet mums vienmēr pastāv kaut kādas draudi par referendumu, citi saki, ka identitātes būtu jā, jālikvidē. Es domāju, ka šajā septītajā punktā mums vajadzētu dot skaidru signālu. Mums ir jādod iespēja darboties šai valstī labākā, uzlabotā formā, un tādējādi mēs nodrošināsim arī iespējas šīm valstīm nodrošināt labāku attīstību turpmākajos gados. Predis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu sveikt Pakas kundze, un man ir tikai daži jautājumi. Vispirms, es ļoti augstu vērtēju šo skaidro valodu, kas ir 12. punktā. Te ir runa par ļoti nepieciešamajiem konstitūcijas mainījumiem. Es domāju, tas ir atslēgas punkts, jo, kā jau to sacīja citi kolēģi, Eiropas cilvēktiesību konvencijas ievierošana liecina, apliecina struktūru dzīvotspēju. Un eh, tas tad arī parādītu, vai Bosnija, eh, Hercegovina ir eh, kāda valsts vai protektorāts, un skaidrs, ka arī konstitūcijai jābūt reālai, un jā, tai jānodrošina tikšana pāri šiem te nacionālajiem šēršļiem, un tas arī tad veicinātu decembra Strasbūras rezolūcijas ievērošanu. Un runājot te vēl par preses brīvību. S Serbu republikas premjerministrs ir izteicies par um, ministru iespēju boikotēt presi. Es domāju, ka, eh, ka šī ideja ir tik absurda, ka tas izklausās pēc 1. aprīļa joka. Es domāju, te būtu jāpiemina tas, cik svarīgi ir valsts iestādēm sniegt informāciju. Iedzīvotēm paldies! Paldies, un tālāk no paplašanāšanās ģenerāla direktora Atmerēlkungs, paldies. Vispirms es vēlētos pateikties eh, Paks kundzē par lielisko ziņojumu. Es pilnībā piekrītu viņas viedoklim attiecībā uz situāciju Bosnijā Hercegovīnā, un situācija pēdējo mēnešu laikā ir pasliktinājusies, tāds ir, refer, reformas priekšvirzās ārkārtīgi lēna, ekonomiskā krīze, protams, visu vēl tikai pasliktina, un tā kā 2010. gads ir vēlēšana gads, tas viss padarīs tikai vēl sarežģītāk, un jau pāris pēdējās nedēļas atsevišķas runas un tāda, zinām, retorika parādās Bosnijā Hercegovinā, kas situācija nenāk par labu. Drīz pēc stāšanās darba uh, amatā gan Fuller kungs, gan Eštons kundze apmeklēja valsti. Vispirms, lai nodemonstrētu viņu apņēmību uh, apliecināt eiropeisku nākotni šai valstī un arī, lai aicinātu šīs valsts vadītājs eh, strādāt pie tā, lai nodrošinātu Bosnijas virzību Eiropas Savienības virzienā tuvākajos gados. Bet, lai sasniegtu šo mūsu kopējo mērķi, eh, Bosnijas vadītājiem ir eh, jāuzrāda konkrēti rezultāti. Un, piemēram, e, ja mēs runājam par izmaiņām e, konstitūcijā, pagājušajā rudenī tika izdarīt ļoti nopietni mēģinājumi to grozīt. Un šeit varbūt es negribētu pilnībā piekrist Paks kundzei, jo Zviedrijas prezidentūras laikā un pa padomu un komisiju viņa ārkārtīgi nopietni centās uh, piedāvāt, nu, tādas minimālas izmaiņas um, konstitūcijā. Tas nebija ļoti tālajoši, taču tās vismaz padarīt valsts nedaudz funkcionālāku. Un kas ir ļoti svarīgi, gan Pakas kundze, gan vairāk citrunātāji minēja, tā būtu plašāk, tas būtu ļāvis šo konstitūciju tuvināt uh, tām prasībām, kas ir izteikts Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Uh, un šodien tas iegūst vēl lielāku nozīmi. Diemžēl šis mēģinājums bija neveiksmīgs. Kaut gan tā bija svarīga investīcija. Un tad varas iestādēm tas būtu jāvirs tālāk un cerams, ka izdosies to pieņemt pirms vēlēšanām. Premjerministrs ir izstrādājis uh, rīcības programmu pirms pāris nedēļām. Cerams, ka tā būs veiksmīga bet mēs šobrīd esam daudz mazāk optimistiski, jo daudz jau tiek kavēts, un daudz kas ir iekavēts, un šķiet, ka trūks politiskās garības, un tāpēc pirmo reizi šķiet, ka būs situācija, ka valsts, kurā, eh, kura vēlas iestāties Eiropas Savienībā, tai jau būs otrās vēlēšanas, kurās uh, virkne šīs valsts iedzīvotāju nebūs eh, spējīgi kandidēt eh, uz amatiem parlamentā, pašvaldībās un tā tālāk. Un šeit, lūk, ir šis otrais pāns, kas ir ļoti svarīgs šajā jautājuma sakarā, un šeit pakskundzē pilnīgi taisnība, ka viņi saka, ir jādara viss, iespējamais, jo, lai iestātos Eiropas Savienībā, ir jāpieņem mūsu noteikumu vērtības. Tālāk likums par tautas skaitīšanu. Mēs organizējām sanāksmes ar AIVA ar parlamentāriešiem un ar Eirostatu, un mēs vēlreiz paskaidrojam, ko varētu darīt, lai šis te likums tiktu pieņemts un lai tas būtu veiksmīgs. Mēs arī turpinām regulāro dialogu ar varas iestādēm. Mēs esam tātad jau palaiduši šo uh, Uh, stabilitātes un attīstības nolīguma procesu. Un viss jau it kā ir no mūsu puses izdarīts, bet ir noteikti termiņi un valstī ir kaut kas jādara lietas labā, lai panāktu rezultātus. Un, piemēram, valsts atbalsta aģentūrai ir jābūt izveidotai līdz jūnijam. Mums ir virkni instrumenti, ko mēs esam izmantojuši citās valstīs reģionā. Un tur, kur mēs, ja mēs citās valstīs redzam progresu, tad, diemžēl, ļoti maz kas notiek Bosnijā Hercegovīnā. Tālāk vīzu liberalizācija. Pēdējo mēnešu laikā mēs esam redzējuši ievērojumu progresu. Nu, un jautājums, kāpēc? Laikam tāpēc, ka politiskie līderi negrib, lai viņus uh, uzskatītu par tādiem, kas nedara visu pilsoņu labā. Tas, laikam, ir vienīgais iemesls, taču virzība ir pozitīva, tā rāda, ka var panākt politisko eh, kompromisu un var mm, sasniegt eh, taustāms rezultātus. Runājot par komentāriem, kas saņemti no varas iestādēm, mēs mm, beidzam savu vērtējumu noformēt un veidojam mm, priekšlikumu, kas par šo jautājumu nāks klajā pietiekami drīz. Runāt par vīzu liberalizāciju. Šis ir ļoti svarīgs jautājums Tas ir ļoti svarīgs. Un ir svarīgi, lai eh, Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem vīzu režīms tiktu atvieglots. Tas ir svarīgi Eiropas Savienības pilsoņiem, jo būtībā šie ceļveži, ceļu kartas ir pilnīgi vienādas abām pusēm. Mēs šādu, šādu pašu pieeju esam realizējuši arī citās valstīs. Un tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šovakar sacīt, kā Komisija jau nevar vainot par to, ko valsts pagājušajā gadā nespēja sasniegt, ko izdarīja citas valstis, kuras saņēma bezvīzu režīmu Bosnija un Hercegovina. Jau šodien varēja būt ar šiem vīzu atvieglojumiem. Ja mēs uh, paskatāmies, kad mēs sākām vīzu liberalizācijas dialogu, bet viņi tiešām nav izdarījuši, nav izpildījuši savu mājas darbu. Šobrīd mēs darām visu, lai mēs uh, sasniegtu šo mērķi un panāktu vīzu liberalizāciju, taču, diemžēl, laiks ir nokavēts. Tieši tāpat kā Pakas kundze. Mēs arī sekojam tam, uh, cik daudz uh, kara noziedznieku ir notiesāts īpaši uh, Eh, tie eh, īpaši attiecībā uz dzimumu noziegumiem. Ir izveidot stratēģija, eh, nacionālais plāns un tā tālāk, taču virkne likumu un noteikumu nav realizēta, nav pieņemta. Mēs gaidām tiesistēmas reformu. Uh, jau vairākus gadus. Nu, tā būtu jābūt pabeigtai 2010. gadā. Mums ir jānovērtē sistēma. Uh, Un tā tad 2011. gadā faktiski mums vajadzēs izteikt savu viedokli par to, kāda rezultāti ir uh, šai te reformai, kur ir iztērēt nodokļu maksātāja nauda, uh, šim te reformai, kur nav politiskās uh, vēlēšanās to realizēt. Pagājušajā gadā tika uzsākt rīču programmas realizācija. Uh, Eh, sākot ar tikšanos ar parlamenta deputātiem, un mums bija šajā outreach programmā iespēja piedalīties. Eh, tur šajā programmā piedalījās daudz jaunas eh, nevalstiskas organizācijas, arī Serbijas un Horvātijas NVO iesaistījušās šajā kustībā, lai paustu patiecību par neseno pagātni un pagātnes notikumiem. Un es vēlētos piekrist Kukāna kungam attiecībā uz to, ka e, mēdī neatkarība ir e, noteikti jāpiemina ziņojumā. Citi runātāji pieminēja arī citas lietas, kuras, protams, arī vajadzētu minēt, e, varbūt dažas tikai mēs uzstām par tādām, ko nevajadzētu minēt. Es piekrītu arī Paks kundzei par to, ka divu skolu sistēmu zem vienu jumtu ir nepieņemama, tas faktiski sagatavo, uh, nu, teiksim, veselas paaudzes, kas vismaz ignorēs vienu otru, sliktākā gadījumā kļūs par no, uh, ienaidniekiem. Un tad, kad es eh, par to ieminējos, man teica, ka es neko nesaprotu par šo valsti, un tas ir identitāts jautājums izglītības kultūra arī ir viena no prioritātēm, kur mēs cenšamies atbalstīt finansiāli, taču kā Paks kundze minēja, ehm, ja ir 13 izglītības ministri, nu tad nav vienkārši kaut kādā veidā virzīties priekšu. Erasmus Mundus ir ar lielām grūtībām sākus virzīties uz prokšu, ir izveidots nacionālais kontaktpunkts, tas drusku uzņem tādu tempus, bet vēl joprojām pie tā ir jāstrādā. Ir svarīgi, lai mēs visi kopā turpinātu prasīt atbildību no vadības šajā valstī un jā, jāprasa taustām pierādījumi tam, ka uh, šai valstī ir, šiem iedzīvotājiem ir nākotne Eiropā, vīz liberalizācija, protams, ir svarīga, un es ceru, ka jūsu ziņojums lielā mērā palīdzēs uh, nosūtīt šīs ziņas bosniešiem, hercegovīniešiem. Lielas paldies! Un tagad faktiski jūsu tie, tiesības ir noteikti, vai mēs varēsim runāt par nākamo jautājumu. Liels paldies! Vēlētos tikai pateikt dažas lietas, ko es pati aizmirsu. Paldies, Edvard, jūs teicāt, ka e, ir jārunā par plašsaziņas līdzekļiem. Es vienkārši to piemirsu, nav nekāda problēma to iekļaut. Bet te, te pastāv kāda cita problēma, te ir, proti, par ne, runa par neatkarību. Otrs jautājums e, Kāds kolēģis pieminēja, ka Bosnijas Hercegovinas nākotne nav īpaši saistīta ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka tā nebūtu nav. Izlasiet šo ziņojumu vēlreiz. Manuprāt, es esmu to pieminējusi. Kopas kundzes nav klāt. Es gribētu viņai teikt, ka mūs neviens ne neuzklāsa parlamentā Balkānos neviens mūs neuzklausīs, ja parlamentā mēs nerunāsim taisnību. Pieklājība ir viena lieta, taču e, saukt lietas īstajos vārdos ir kaut kas cits. Es uzskatu, es neesmu nepieklājīga, es vienkārši saucu šīs lietas īstajos vārdos un es ceru, ka mani sapratīs. Todikungs, ja jūs klausāties, tad es domāju, ka uh, e, sapratni var veicināt tikai tad, ja mēs uh, e, saucam lietas īstajos vārdos. Liels paldies par uh, jūsu ierosinājumiem, es tos noteikti arī uh, uzklausīšu no Lutvardas kundzes un Buskordas kundzes puses. Jūs teicāt, ka mums ir vajadzīga ceļu kartē, tas ir pilnīgi skaidrs un tikai tad var strādāt. Taču šī ceļu karte uh, augstā pārstāvja uh, amata slēgšanai pastāv jau ļoti sen, taču tā nebat, nemaz nav realizēta. Taču šeit ir uh, runa par kaut ko tādu, kas eh, šos cilvēkus neskar. Savukārt par vīzu režīmu liberalizāciju tās pilsoņus ļoti uztrauc, un līdz ar to tie, kas ir pie varas, arī par to sāk rūpēties, jo savādāk varētu tikt traucēta viņu turpmākā varas ieņemšana. Lutfords kundze runā par prezidiju un par ASV un par Madrides rezolūciju. Es īsti par to mm, neko neesmu dzirdējusi, jo šķiet, ka tā tiek ieviesta no ārienes īsi pirms beigām, un īsnībā netiek ņemts vērā, kas iepriekš jau ir uh, panākts. Netiek ņemts vērā tas, ko ir darījuši citi iepriekšējo gadu laikā. Tas ir vienkārši tā paņemts no ārienes. Vajadzētu ņemt vērā to, kas tika darīts agrāk. Galu galā šeit ir jau vairāki plāni, kas ir gatavi, bet kas netiek realizēti. Tas vienkārši parāda, ko šie politiķi domā. Ja es nāku no uh, Uh, ārienes un kaut ko ierosina, tad uh, viņi izturās kā kaut kāds protektorāts. To, ko teica Dodikungs un pārējie, arī Šivčeviča kungs, šķiet, ka viņi teica, ka viņi varētu pārakstīt šo ziņojumu, un es domāju, ka mums nevajadzētu pārāk daudz uztraukties. Par 1. Uh, jūlija konferences īsti nezinu. Šķiet, ka šī konference ir vienkārši tāds šaus. Bet, ja jūs vēlaties turien doties, lūdzu tā dariet. Vēl es gribētu teikt, ka uzskatu, ka vīzas eh, bezvīzu režīma ieviešanai būtu jānotiek jau šovasar. Mēs dzirdējām jau Mingarelī teikto, ja ir ceļu karta vīzu liberalizācija, tad arī kaut kas tiek panākts, un arī vīzu režīms tiek atvieglots. Tātad, ja šie nosacījumi ir izpildīti, tad arī vajadzētu piešķirt bezvīzu režīmu, un šeit, es domāju, arī vajadzētu iekļaut Albāniju augstais pārstāvis un Eiropas Savienība. Es īsti neesmu pārsteigta, bet, eh, manuprāt, šī situācija, manuprāt, mazliet atšķiras. Mans viedoklis no tavējā mazliet atšķiras. Mēs eh, neuzdevām šo jautājumu par augsto pārstāvi, vai Eštons kundze aizstās delegāciju vai nē. Ne vai delegācijas pilnvaras vienkārši beigsies. Manuprāt, šis jautājums eh, neiedarās šajā ziņā, vai tas ir kaut kāds atsevišķs jautājums. Bet, ja kurā gadījumā mums vajadzētu nosaukt abas funkcijas, eh, kas piemīt šim amatam, tam es pilnībā piekrītu. Mirēla kungs, esam bieži tikušies konferencēs, kas varbūt eh, bija svarīgākas nekā 1. jūlija konference. Jūs teicāt likt uz galda Bertīnes kungs, iepriekšējā gadā Bilda kungs, jā, viņi to visu ir likuši galdā, bet eh, nekādi rezultāti nav tikuši panākti. Kāpēc, es saprotu īsti, kāpēc viņi uzskata, ka mēs visu zinām labāk. Uh, Jā, ir, protams, ir ļoti svarīgi konstitūciju grozīt, tam es piekrītu, taču mēs mēģinam to darīt jau gadiem ilgi. Mēs cenšamies mainīt cilvēku viedokli. Mēs nevaram no ārienes šai valstī dot jaunu konstitūciju. Vai arī, otrs, vai arī nu, variants būtu otra deit, otrs Deitons nolīgums. Mums taču ir atbildīgi politiķi, kuriem vajadzētu uh, uzņemties atbildīgumu, kuriem vajadzētu pašiem izstrādāt konstitūciju, lai tā patiešām reāli darbotos. Es, protams, ņemu vērā jūsu teikto, un es arī labprāt ieviesīšu attiecīgos uzlabojumus. Noslēgumā. Had, But, uh, case... Jebkurā gadījumā es vēlētos, es jau sacīju, ka Šī situācija veidot izraisa debatas, jo tās ir saistīts ar tik daudz jautājumiem. Eh, Nilsens kundze, lūdzu, es vēlētos atzīmēt, ka grozījumi par šo ziņojumu jāiesniedz 13. aprīlī līdz pusdienlaikam, un tagad es vēlētos dot vārdu Kīlai Nilsens kundzei, lai viņi iepazīstinātu mūs ar savu ziņojumu, kas iesaka pilsoņu brīvību komitejai nepieņemt vienošanos, neatbalstīt vienošanos ar Pakistānu. Es gribētu, lai jūs eh, tā tad to uzklausītu. Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Jūsu priekšā ir atzinuma projekts, un tur es ierosinu no mūsu komisijas puses eh, Libe komitejai noraidīt šo nolīgumu ar Pakistanu, un mani argumenti balstās uz diviem secinājumiem pirmo reizi Eiropas parlamentam ir iespēja, šī vēsturiskā iespēja novērtēt atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Un cilvēku tiesību situācija Pakistānā pieprasa padziļināt analīzi. Kā jau jūs zināt, 11 nolīgumi par atpakaļ uzņemšanu no Eiropas kopienas puses ir, no, ir eh, noslēgti, un mums nebija iespēja mainīt to saturu. Un atpakaļ uzņemšanas nolīguma rezultāti nav publiskoti ne Eiropas līmenī, ne nacionālajā līmenī. Un līdz ar to Eiropas parlamentam nav iespējas īstenot savu mandātu, sniegt ieguldījumu eh, kopienas politikas izveidē un arī eh, likumdošanas procesā. Un šis vērtējums mums ir ļoti svarīgs, jo īpaši cilvēktiesību jomā pirms mēs uzsākam uh, nolīgums par atpakaļ uzņemšanu, sarunas par tiem ar trešām valstīm. Un, un tas attiecas uz uh, nolīgumiem, kas tika noslēgti pirms 2009. gada un vēl ar vienu nav stājušies spēkā. Un, ta, un tas attiecas arī uz SWIFT nolīgumu. Būtībā te nav runa tikai par Pakistāns nolīguma par atpakaļ uzņemšanu, bet vispār šie nolīgumi par atpakaļ uzņemšanu, kā jau jūs zināt, te ir runa par pirmo nolīgumu, un te, to es gribu uzsvērt. Tas ir pirmais nolīgums, kas tiek apspriests Eiropas parlamentā kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Pateicoties Lisabonas līgumam, Eiropas parlamentam tagad ir šāds pilnvars, un tāpēc es ierosinu, lai Eiropas parlaments īsteno savu uh, līdz uh, likumdevēja lomu un līdz ar to noraida Pakistāns nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu, līdz komisija nebūs īstenojis novērtējumu iepriekšējiem nolīgumiem. Un te ir galvenokārt runa par cilvēku tiesību garantiju, eh, cilvēku tiesību ievērošanas garantiju trūkumu. Un 2005. gadā Eiropas komisijas eh, atzinumā bija minēts, ka visas eh, Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās varas iestādes uh, tām ir pienākums eh, ievērot 2007. gada Ženēvas konvenciju un citas konvencijas. Un turpinājumā ir minēts, ka neviens nav izraidāms no eh, Eiropas, salība, Eiropas Savienības dalību valsts uz to valsti, kur viņš varētu tikt pakļauts ne, necilvēciskai attieksmei un varētu tikt spīdzināts vai citādi ciest. Un mēs, un tas attiecas uz uh, goda, uh, noziegumiem, citiem noziegumiem. Un līdz ar to Eiropas komisija un pārdome neparakstīs eh, eh, nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu ar valsti, kurā nav nodrošināta cilvēktiesību norma ievērošana. Un nu, tas noteikti attiec uz Pakistānu. Un mm, mēs nevaram nekādi nodrošināt to, ka e, cilvēki, kas tiek e, uzņemti atpakaļ Pakistānā, netiks pakļauti tur e, nelabvēlīgai attieksmē. Un saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību 211. pantu cilvēki ir, nu, ir izsūtāmi nodrošinot viņu atpakaļ uzņemšanu tikai tād, ja var nodrošināt cilvēktiesību normu ievērošanu. Līdz ar to tā ir Eiropas Savienības atbildība. Un ja mēs uh, varētu, mēs uh, apstiprinām šādu nolīgumu, tas nozīmē, ka Eiropā dome neuzņems atbildību par šo cilvēku likteni. Un kā piemēru es gribētu jums atgādināt, ka līdzīgs nolīgums ar Šrilanku ir stājies spēkā 2004. gadā par spīti tiem briesmīgiem notikumiem, kur šī valsts pieredzēja. Un Eiropas Savienība nekad um, neatsauca tamu, tam ir kal, kaunieku atpakaļ noraidīšanu, eh, atpakaļ uzņemšanu Un te nu no otras puses man rodas jautājums, kāda ir situācija šiem afgāņiem, kas uh, Eiropas Savienības dalību valstu dēļ tik noraidīti uz Pakistānu? Kāda būs viņa situācija Pakistānu? Vai viņi tiks nosūtīti uz Afganistānu cienījumos apstākļos, jo te, protams, ir runa par par eh, šādu situāciju. Eiropas Savienība paraks nolīgumu ar Pakistānu, un tad Pakistānai būtu jāparaksta eh, nolīgums ar Afganistānu. Tās tika parakstīts, taču mēs nezinām, kāda ir tā noteikuma. 23. martā, kad es uzdevu šo jautājumu Eiropas komisijai, es nesaņēmu nevienu atbildi. Un šeit vēl es gribētu pieminēt Eiropas parlamentu 2003. gada rezolūciju, un tur ir minēts, ka dalību valstīm ir jāmaina savi noteikumi atpakaļ uzņemšanas jautājumos, jo bieži vien eh, šādos apstākļos tiek aizskart cilvēku cieņa un cilvēku tiesību. Un tāpēc es gribētu pieminēt kolēģiem, kas eh, izteicās pirmajā diskusijas gaitā. Viņi sacīja, ka, protams, šis nolīgums ir apšaubāms, tomēr vairāki no viņiem tomēr ir iestājušies par šī nolīguma par atpakaļ uzņemšanu stāšanos spēkā. Jo Pakistānā esot bijuši novēroti kaut kādu uzlabojumu, man rodas jautājums, kādu tad bija šie uzlabojumi. Bet jāņem vērā, ka šī valsts, protams, ir mūsu partners cīņai pret terorismu. Un es gribētu jums pieminēt, ka Pakistāns slepenie dienesti vienmēr ir atbalstījuši Taliban līdz ar to šiem dienestiem ir liela atbildība Afgāņu drāmas gadījumā. Liels paldies! Lūdzu, nākošais runātājs. Runājot par Kīlu Nilsen kundzes rekomendācijām runā Predas kungs. Vispirms es gribētu sacīt, ka es atbalstu viņas viedokli saistībā ar nestabilo situāciju Pakistānā un arī par saistībā ar cilvēku tiesību situāciju un nedrošību, jo īpaši ņemot vērā to, kas notika šai pirmdienā Pakistānas austrumos. Protams, ka ir pilnīgi skaidrs, ka situācija nav droša. Tomēr es gribētu sacīt, ka šādos apstākļos būtu labāk, ja mums būtu konkrēts plāns, konkrēts nolīgums par atpakaļ uzņemšanu, nekā vienkārši atstāt situāciju pašplūsmai, ka katra dalībvalsts pati izdomās, kā tā rīkosies e, konkrētajā situācijā, improvizējot. Turklāt eh, šī nolīguma, saskaņā šī nolīguma 16. pāntu ir paredzēta jauktā komiteja, kas uzraudzīs to, vai šī nolīguma ietvaros tiek ievērot cilvēktiesību, cilvēktiesību normas līdz ar to. Situācija ir mazliet labāk nekā iepriekš. Un tad, ja mēs atbalstām šo nolīgumu, tad afgāņi, afgāņiem, afgāņiem eh, ir jāatgriežas, nekādā veidā nenodrošinot viņiem drošību. Tie, kas tā uzskata, man jāsaka, ko 2005. Eh, gada 5 miljonu afgāņi tika re, atpakaļ uzņemta Afganistānā bieži vien. Uh, tas eh, nebija, tas bija pret viņu gribu, tomēr viņu situāciju uzraucīja ANO augstais pārstāvis un eh, līdz ar to viņu situācija tika novērot. Līdz ar to es tiešām uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt arī savu ieguldījumu. Un man jāsaka, ka Nikols Kilnīlsenes ziņojumā nav minēta, ir pareizi minēts tas, ka nav pietiekoši izpētīta situācija, ka analīze nav padziļināta. Tomēr tas nav šis te vispārīgais secinājums, kas visnotaļ ir atbilstoši reālajai situācijai, tomēr nav pietiekoši pamats, lai noraidītu šo nolīgumu. Tas nav arguments pret šī nolīguma noslēgšanu. Nu, un tad ar to es arī varētu beigt. Paldies! Liels paldies! Viganin kungs, lūdzu! Es izteikšos pavisam īsi, jo laika mums vairs nav. Visumā mēs uh, varam atbalstīt Kilnīlsenes uh, darbu, viņas uh, eh, atzinumu projektu, taču jāsaka, ka ir valstis, kurās. Uh, situācija ar cilvēku tiesībām nav labāka par to situāciju, kas ir Pakistānā, un arī uh, ar tā mums jau ir nolīguma par atpakaļ uzņemšanu. Tāpēc mums būtu vajadzīgs šis, šī nolīguma par atpakaļ uzņemšanu ietekmes novērtējums. Un šī ir pirmā reize, kad mums ir iespēja izmantot mūsu jaunās pilnvaras. Mēs izmantojam ne tikai to, ka mēs tagad esam spēcīgāki, bet arī to, ka mēs reāli varam pieprasīt šādu ieteikmes novērtējumu. Un tas tad ir eh, pilnīgā saskaņā ar jūsu uh, pamatojumiem, jūsu argumentiem atzinumā. Un vēl jautājums, vai jums nešķiet, vai mēs uh, varbūt varētu palūkt, lai Libe komiteja nevis noraida, bet atliek šī nolīguma pieņemšanu? tad mēs varētu izvērt diskusijas, tad vispirms eh, tas mums ļautu uh, sagaidīt ietekmes novērtējumu, un otrkārt mēs varētu paraudzīties uz to, kāda būtu komisijas atbilde. Jo tad arī šai nolīgumā varētu ņemt vērā cilvēku tiesību aizsardzības aspektus. Jā, nav iespējams atlikt šī nolīguma pieņemšanu, tad mēs varētu pieņemt e, mūsu komitejas rekomendāciju. Es domāju, es tā sapratu, ka arī Lībe komiteja nopietni apsver šādu iespēju. Paldies! Tagad es gribētu uzdot jautājumu, vai Hainumāru kungs no Digi Reliks ir klāt? No Reliks ģenerāla direktorā, kurš grib sacīt? Man sauc Pavel Mušakievičs. Ah, Hainoki kungs nevarēja ierasties, es esmu no Releks ģenerāla direktorāta. Nu, protams, bija vairāki aspekti, par kuriem es gribētu izteikties. Varbūt es varētu vismaz dažus pieminēt no tiem. Mums ir problēma ar tulkiem, saka priekšsādātājs. Mēs jau esam pārsnieguši šai sēdē atvēloto laiku, kā jau jūs redzat es eh, labprāt gribētu noklausīties jūsu argumentus, bet varbūt jūs to varētu konkrēti pateikt pašai Nielsens kundzei. Put... Bet varbūt jūs varat vienkārši rakstveidā jūs arguments pateikt vai. Nu, būtībā bija tikai divas lietas. Labi, lūdzu, tad pavisam īsi un tad vārds būs Nielsens kundzei. Lūdzu, divi vārdi, divi aspekti. Tātad divi aspekti, tātad pirmais ir ietekmes šiem te nolīgumiem, un otrkai, otrais tātad cilvēku tiesība aizsardzība. Tātad vispirms šis novērtējums un datumi. Jā, mēs novērtēsim šo te, šos te esošos un uh, turpmākos uh, sarunu gaitā, sarunu fāzē esošos nolīgumus kā viņi tie īsteno. Taču datums ir 2010. gads, nevis 2009. un šis termiņš tad no mūsu puses tiks ievērots. Tomēr, un te ir otrs um, aspekts, šis te cilvēku tiesība aspekts, man jāuzsver, un es jau vairākas reizes uh, vērsu uzmanību uz šo jautājumu. Nolīgums par atpakaļ uzņemšanu nav tas tiesība akts, kurā mēs uh, vēlreiz uzskaitām visus tos, uh, visus tos noteikums, tie pienākums, kas ir minēti citos uh, eh, tiesību aktos. Tie jau ir minēti starptautiskajos citos tiesību aktos, un mums tie šeit nav vēlreiz jāuzskat šie pienākumi saistībā ar arī Ženēvas konvencija un atpakaļ uzņemšanas konvencija tie visi noteikumi, kas ir minēti šajās konvencijās, jāievēro pirms mēs vispār runājam par nolīgumu īstenošanu. Un tagad lūdzu vārds Kilnielsen kundzei. Man šķiet, ka Pakistāna nav pieņēmusi vairāk šīs te konvenciju, Ženēvas konvenciju par uh, bēgļu atpakaļ uzņemšanu. Katrā ziņā jūs man nepārliecinājāt. Un tagad runājot par eh, šo jautājumu, mēs varētu pagaidīt varbūt eh, ietekmes novērtējumu vai īstenošanas novērtējumu. Eh, nu, tā ir, par, tā ir paredzēta līdz 2000 gada, 2010. gada beigām. Tas nozīmē, ka mums tiešām vajadzētu tad atlikt šī nolīguma apspriešana. Jā, es, es varētu tam, pieš, tam piekrist, pēc tam, kad mēs būsim uh, izvērtējuši, kad mēs būsim saņēmuši šo izvērtējumu, tad mēs varētu arī, arī apspriest šo nolīgumu. Nu, katrā ziņā tas nebija vienīgais, par ko mēs šeit varētu runāt, bet tas būtu labs risinājums. Un tad mēs varētu runāt par Pakistāns nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Es gribētu pateikties uh, um, tūkiem. Vēl minēju trīs lietas. Mēs balsoši, balsosim tikai par pēdējo pāntu, kurā ir uzskaitīts rekomendācijas, tad, kad mēs vispār šis uh, atzinums nonāks līdz balsošanas fāzei. Tātad te būs runa tikai par šīm pēdējām rekomendācijām. Un vēl 9. Eh, aprīlī 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un nākošais, nākošā sanāksme būs 27. aprīlī. Liels paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs tulki, pateic par uzmanību vislabāk.